So, meine Damen un Herren, wir... Dāmas un kungi, sāksim darbu. Mums ir šodien jāizskat vairāki darba kārtības punkti. Pirmais darba kārtības punkts ir Inovācijas Savienība, pārveidojot Eiropu pēc krīzes pasaulē. Mūsu kolēģi Merkis kundze ir atbildīgā referente. Ir arī pāris ēnu referentu, un Merkis kundze sāks kā pirmā. Lūdzu, dodu jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi! Inovācijas savienība ir uh, viena no, no septiņām prioritātēm Eiropas Savienībā, lai mēs varētu virzīt uz priekšu inovāciju un lai varētu pārvarēt dažādas sabiedrības izaicinājumus Eiropas Savienībā, piemēram, novecojošie iedzīvotāji, uh, enerģijas trūkums, pārēja uz atjaunīgajiem enerģijas avotiem, mūsu atkarība no izēvielām un uh, transports. Visi uh, šie izaicinājumi, protams, ir ļoti lieli sabiedrībai, bet klimata pārmaiņas uh, neapšaubāmi ir lielākais izaicinājums. Šajā dokumentā mēs mēģinam skaidrot ceļu, kā varētu pārvarēt krīzi un eh, kā varētu radīt vairāk darba vietu. Parasti mēs runājam par tādu kā trīstūri. Tas ir zināšana trīstūris, kurā ir iesaistīta valdība, zinātniskās un pētniecības institūcijas, kā arī uzņēmumi. Es negribētu teikt, ka vēlos šo trīstūri pārvērst četrstūrī, taču uh, Es nedomāju, ka tas ir trīs stūris. Manuprāt, pats svarīgākais elements inovācijā ir aizmirsts. Inovācijas savienībā viens no svarīgākajiem elementiem, kas uh, mūsu novatoriskumu virz uz priekšu, ir tieši pilsoņi. Ja pilsoņi nevēlēsies virzīt uz priekšu inovāciju, tad inovācija nonāks strupceļā. Tieši tāpēc es vēlētos, lai, domājot par inovāciju, mēs uzsvaru liktu uz pilsoņiem, lai mēs vispirms izvirzītu tieši pilsoņus kā vienu no šī trīstūra stūriem. Inovācija, kas ir, kas liek pilsoņus centrā, manuprāt, būtu uh, visvieglāk sasniedzamā Inovācijas savienība, kā jau mēs par to esam sprieduši, nāk kopā ar jaunu instrumentu - inovācijas partnerība. Taču es par to gribētu runāt pašās beigās. Tas, protams, ir instruments, taču tā galvenais nolūks ir atbalstīt šo stratēģiju. Tas pats nedarbojas kā stratēģija. Jaunā stratēģija Eiropas Savienībā stāsies pretī sabiedrības izaicinājumiem. Kādi tad ir galvenie problēma jautājumi, kas, manuprāt, ir svarīgi? Nu, iepriekšējā Strasbūras plenāra sesijā mums notika ēnu referentu tikšanās, kurā mēs konstruktīvi apspriedāmies, un bija skaidrs, ka ir vairāki elementi. Sabiedrības inovācijā tā ir standartizācija un inovāciju finansēšana. Šie divi punkti rada visvairāk bāžu. Sabiedrības inovācija, sociālā inovācijas atvainojos, nav īsti skaidrs, kas tas tāds ir. Es vēlētos, lai inovācijas savienība nebūtu tikai tāda liela filozofija, lai tā būtu ļoti konkrēta, lai mēs paustu un izvirzītu skaidrus soļus, ko tad mēs īsti darīsim līdz 2020. gadam, lai stimulētu inovāciju. Sociālā inovācija ir ļoti svarīga, bet tajā pašā laikā ir būtiski, lai inovācijas savienībā mēs definētu, kas tad īsti ir šī sociāla inovācija. But what is it? Is that a... Kas tad tas īsti ir? Vai tas ir process? Uh, ways of changing behavior. I think Vai tas ir veids, kā mainīt uzvedību? Es uzskatu, ka pārāk ilgi mēs inovāciju uztveram par produktu, kā par augsto tehnoloģiju produktu, kas ir radies pētniecības procesu rezultātā. Es uzskatu, ka inovāciju vajadzētu sākt uzskatīt par procesu, par procesu, kas var ietekmēt lielos sabiedrības izaicinājumus tikpat labi, kā šie brīvišķīgie produkti, ko mēs ražojam. Uh, jo tieši produkta pielietošana galu galā izmainīs mūsu sabiedrību. Došu piemēru. Piemēram, enerģijas taupīšanas pasākumi. Šeit ir ļoti daudz novatorisku risinājumu, taču jautājums ir par to, vai mazie un vidēji uzņēmumi pielieto šos risinājumus. Uh, Šie uzņēmumi noteikti vēlētos taupīt enerģiju, taču ar savu galveno uzņēmējdarbības veidu viņi to nedara. Mums ir jādomā, kā šos novatoriskos procesus nodot uzņēmumiem un ieviest uzņēmumu ikdienas dzīvē, tāpat arī pilsoņu ikdienas dzīvē. Uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saskatīt, ka inovācijas savienībai ir saistība ar, ar rūpniecības politikas prioritātēm. Uzskatu, ka rūpniecības politikai un inovācijai ir ļoti liela saikne. Tāpat, protams, ir jāsaredz dubultošanās ar digitālo darba kārtību, ar resursu efektivitātes prioritāti, kas pavisam drīz tiks izvirzīta, kā arī ar vienoto tirgu. Vai jūs vēlaties, lai es kaut ko pasaku par vienoto tirgu? Uh, Ja mēs runājam ar uzņēmumiem, tad tieši tas visvairāk uz, uzņēmums uztrauc, proti vienotais tirkus. Esmu dzirdējusi ļoti daudz piemēru par novatoriskiem maziem uzņēmumiem, kuri nespēja eksportēt savus produktus uz ārzemēm dažādo certifikācijas sistēmu dēļ, dažādo administrācijas procedūru dēļ, kā arī nodokļu sistēmas atšķirību dēļ. Tāpat arī jāatcerās par atšķirībām veselības aprūpas sistēmā, kas neļauj šos novatoriskos produktus ieviest citos tirgos. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi saskatīt to, ka vienotais tirgus ir būtisks elements, lai mēs varētu apvienot inovācijas savienību un lai mēs redzētu, ka stimuli nav tikai subsīdijas, un eh, inovācijas partnerību atbalsts. Mums ir jādod stimuls arī otrai pusē. Mums ir jānodrošina vienotais tirgus, kas ir vajadzīgs gan mazajiem, gan lielajiem uzņēmumiem. Tieši tāpēc es izvirzu aicinājumu, ko, manuprāt, atbalsta lielākā daļa manu kolēģu, eh, defragmentēt politiku un izvirzīt prioritāti visās Eiropas Savienības uh, politikās, kā stimulēt eksportu, lai nodrošinātu inovāciju turpmāku attīstību. Protams, ka arī valdība ir ļoti būtiska, mums ir jāskatās arī uz valsts iepirkumiem. Es nezinu, vai mums vajadzētu izvirzīt mērķus, taču valsts iepirkums ir ļoti svarīgs punkts inovācijas stimulēšanā. Esmu runājis arī par patentu sistēmu. Laba Eiropas patentu sistēma ir priekšnosacījums inovāciju stimulēšanai. Intelektuālais īpašums maziem un vidējiem uzņēmumiem ir svarīgs jautājums, un mums vajadzētu atbrīvoties no dažādiem administratīviem šķēršļiem. Kā tad mēs izmērīsim inovācijas? Šis jautājums arī ir ļoti smags. Agrāk mēs minējām, ka 3% no uh, nacionālā koprodukta ir jāiegulda pētniecībā un attīstībā. Mūsu, jau, mūsu komisāri jau ir teikusi, ka viņa vēlas skatīties uz rezultātiem. Taču kādi tad ir šie rezultāti, ja mēs nerunājam tikai par produktiem, bet arī par procesiem? Kā tad mēs izmērīsim inovāciju? Mums vajadzētu izvirzīt pareizos rādītājus. Es jau pieminēju mazos un vidējos uzņēmumus, un pašās beigās es eh, vēlētos pieminēt vēl reģionus. Reģioniem ir li ļoti liela nozīme inovāciju virzīšanā uz priekšu, jo reģioni parasti ir tuvi uzņēmumiem un arī dažādām pētniecības institūcijām, kas atrodas šajos reģionos. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu patiešām paskatīties uz iespējām, kā mēs varētu iesaistīt reģionus. Es vēl nebeidzu savu uzstāšanos, es teicu, ka es beigšu runāt ar inovāciju partnerībām, ko es tagad vēl neesmu apskatījusi. Tad jautājums par to, kā finansēt inovāciju. Vai mēs izmantosim tos pašus pasākumus, ko vienmēr? Runātāji vēlas tēju, acīm redzot. Es nevēlos pārspīlēt, taču mēs esam runājuši par 2020 fondiem, un mēs esam arī jautājuši, vai mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir zināms, kā pieteikties finansējumam no Eiropas Savienības. Mēs uzskatām, ka vienkāršošana ir ļoti būtiska. Un es gribētu izvirzīt aicinājumu organizēt, izveidot vienas pieturas aģentūru. Tā, lai mēs visus, vara, visus pakalpojumus varētu sniegt Eiropas Savienības līmenī. Tā, lai uzņēmumiem nebūtu problēmu saprast, kādā veidā viņi var pieteikties finanšu līdzekļiem. Tas nozīmē, ka viņi vienkārši varētu piezvanīt pie vienas zvana pogas, pie kuras ir uzraksts Eiropas Savienības fondi, un tad viņiem sniegtu palīdzību, pastāstītu, kurš fonds šim uzņēmumam ir piemērots. Tāda būtu šī vienas pieturas aģentūra. Es, protams, negribu teikt, ka visi finanšu līdzekļi ir jāapkopo vienā fondā. Es uzskatu, ka mums ir jāsniedz tāds pakalpojums, lai lietotājam vairs nebūtu jāuztraucas par to, no kura fonda tieši nāk šie finanšu līdzekļi, lai viņam būtu vienkārši šos finanšu līdzekļus saņemt. Ir kolēģi, kas aicina pārveidot finanšu sistēmu. Tie saka, ka mums nevajadzētu finansēt eh, novatoriskumu ar subsīdijām, bet gan ar eh, dažādām stimulu sistēmām, ar prēmiju sistēmām. Uh, bet es uzskatu, finansēšana jebkurā gadījumā ir pats galvenais, kā mēs varētu virzīt uz priekšu novatoriskumu. Es eh, tāpēc jūs aicinu strādāt kopā ar mani, lai saprastu, kā tad šī sistēma darbojas. Noslēgumā - Eiropas inovāciju partnerības. Vai tas ir jauns rīks? Vai tas ir vecs rīks? Esmu uzdevusi jautājumu Eiropas komisārei lai viņa sniegtu sīkāku informāciju par inovāciju partnerībām. Nīderlandiešu valodā ir kāds teiciens, vai tas ir eh, vecs vīns jaunās mucās? Es nezinu, vai angļu valodā ir ekvivalents teiciens, vai īru valodā varbūt ir ekvivalents teiciens, bet viņa atbildēja, ka patiešām tas ir vecs vīns jaunās mucās. Tas nozīmē, ka tas nav pilnībā jauns instruments, bet tam ir jauns nosaukums. Kādi tad ir šie jaunie elementi? Proti, tas ir kooperatīvāks, ir iekļauti citi pasākumi, bet es īsti nezinu, kāda ir pārvaldības struktūra, kādi ir šie jaunie elementi, kāpēc šis instruments darbotos labāk. Es uzskatu, ka šeit ir jāuzliek liela jautājuma zīme. Manuprāt, Mums steidzami ir jāsaņem vairāk informācijas par inovāciju partnerībām un par to, kāda ir komisijas vīzija par šo partnerību turpmāko darbību. Esam jau sagatavojuši rezolūciju par inovāciju partnerībām, apsveicam aktīvu novecošanu, mēs esam izvirzījuši divus ieteikumus jaunajām inovāciju partnerībām. Mans ieteikums būtu, ka mēs Mums nevajadzētu sastādīt ļoti garu sarakstu ar inovāciju partnerībām, ir īpaši tāpēc, ka mēs nezinām, kā tas darbosies. Un ir arī paredzēts pilotprojekts, un mums vajadzētu paskatīties, kādi būs šī pilotprojekta rezultāti. Ja mēs sāksim sastādīt garu sarakstu ar inovāciju partnerībām, tad risks būs tāds, ka mēs eh, izvirzīsim, defer, mēs panāksim tikai defragmentāciju un saskarsimies ar daudziem izaicinājumiem. Lielas paldies, godāmie kolēģi! Eiropas parlamentā drīz tiks organizētas vairākas uzklausīšanas, kas, manuprāt, būs ļoti nozīmīgas. Tiks iesaistītas visas ieinteresētās puses, kas noteikti sniegs mums daudz jaunu ideju. Lielas paldies par jūsu ievadvārdiem! Tagad uzsāksim debatis, un pirmais runās eh, kolēģis Tošņovskis. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos izteikties tāpēc, ka esmu ECR grupas ēnu referents. Es uzskatu, ka šīs diskusijas ir ārkārtīgi svarīgas, jo inovācijas neapšaubām ir viens no svarīgākiem instrumentiem, kas mums varētu palīdzēt uh, palielināt mūsu konkurētspēju jo inovāciju cikli Eiropas Savienībā, diemžēl tas ir jāatzīst, ir daudz ilgāk nekā, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs vai mm, Āzijas eh, veiksmīgajās valstīs. Mums ir, protams, jādomā ne tikai par šī koncepta tehniskajiem aspektiem, bet arī jādomā arī par visām tām jomām, kuras referenti pieminēja. Es tik tiešām uzskatu, ka mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja. Man būtu daži komentāri. Vispirms, referenti jau pieminēja to, ka ir šis jautājums par uh, valsts iepirkumu. Tas ir ļoti apjomīgs instruments, ar kur mēs varam veicināt izaugsmi un kas ir mūsu rīcībā. Ziņojumā tiek uzdots jautājums, vai mums būtu nepieciešams uh, pieminēt konkrētus instrumentus, kurus mēs varētu plaši izmantot. Es būtu drīzāk pret to, jo es domāju, ja mēs definētu šādus stingrus noteikumus, tas varētu novest pie uh, zināmiem ierobežojumiem. Un līdz ar to šīs programmas rezultāts nebūtu tik veiksmīgs, jo tas varētu radīt arī zināmas šķēršļus inovāciju procesā dažos reģionos un dažās valstīs, jo um, kādā brīdī visiem um, būs jādomā par to, lūk, mums ir jāizpild tādi vai tādi noteikumi, un tas, protams, radīs šķēršļus dažādās aktivitātēs, kas ir cieši saistīts ar inovācijām. Protams, ka mēs vēlamies tikai un vienīgi pātrināt inovāciju procesu, izmantojot pētniecību un attīstību un mums ir jāizmanto pētniecības eh, rezultāti, lai mēs tos varētu praksē reāli pielietot. Vēl viens komentārs no manas puses. Eh, arī to referente jau minēja, proti finansējuma aspekts. Es tik tiešām uzskatu, ka ir nepieciešams plašas diskusijas par šo jautājumu ir nepieciešams finansēt inovāciju procesu, pātrināt to, un tas ir galvenais jautājums, par kur mums šobrīd ir jādomā. Tas ir cieši saistīts ar eh, pētniecību un attīstību, un jau atkal es vēlos minēt ASV piemēru. Eiropa izmanto fondu sistēmu, bet eh, ir kļuvis skaidrs, ka šie fondi nav tik elastīgi pielietojami, kā tam vajadzētu būt. Un viss šis process ir diezgan uh, Mm, birokrātisks un ar diezgan lielu birokrātisko sloku, tāpēc mums būtu jāparaugās uz citām iespējām. Piemēram, varbūt mēs varētu izmantot obligācijas vai eh, kādus citus veidus, kā finansēt inovāciju procesu. Es domāju, ka mums nevajadzētu uh, izvairīties no šādiem, šādām investīcijām, kas varbūt ir ar augstu risku, bet es domāju, tas tomēr ir nepieciešams, lai mēs pātrinātu inovāciju ciklu, jo gal galā mūsu mērķis ir transponēt uh, pētījumos gūtos rezultātus ikdienas dzīvē. Mēs vēlamies izmantot pēc iespējas vairāk zināšanu jaunu zināšanu, ko mums iegūstam. Tāpēc es kā ēnu referents no ECR grupas eh, puses apsveicu uh, to, ka mums ir šādas diskusijas, un es domāju, ka mums nevajadzētu tikai un vienīgi aprobežoties ar filozofiskām pārdomām. Mums ir jārīkojas praksē, mums ir jāraugās uz iespējām, uz to, kā mēs varētu samazināt šķēršļus, kas bieži vien padara inovatīvo ciklu Eiropā daudz garāku nekā citviet pasaulē. Paldies referentēm, paldies priekšsēdētāji. Frau Kollegin Batsche Ikruchet. Batsche Ikruchetas kundze. Gracias, señor presidente. Como... Paldies priekšsēdētāji. Kā, kā referenta kultūras komitejā man ir jāsagatavo atzinums par šo jautājumu, un tāpēc es vēlētos izteikt dažus komentārus. Vispirms es vēlētos pateikties Merkes kundzei un apsveikt viņu ar lieliski sagatavoto ziņojumu. Runa ir par ļoti nozīmīgu jautājumu, uh, kas ir priekšnoteikums Eiropas Savienības kultūras, sociālajai un ekonomiskajai attīstībai. Inovācija ir mūsu uh, 2020. gada programmas pamatā un ir ļoti uh, nozīmīgi tikt galā ar šo izaicinājumu, jo mūsu nākotne ir atkarīga no tā, cik labi mēs izmantosim šo iespēju. Kultūras komiteja ir sagatavojusi atzinumu pavisam ātri, bet mēs tomēr to izdarījām, jo mēs uzskatījām, ka ir jāņem vērā arī izglītības jautājumi šajā jomā un ka arī mums būtu savs vārds sakāms. Mēs pievēršamies dažiem punktiem, kas, manuprāt, būtu jāņem vērā, un mēs, starp citu, to jau apspriedām ar Merkies kundzi, es ceru, ka viņi tos ņems vērā. Es vēlētos uzstāt uz trim punktiem, kas, manuprāt, ir ļoti nozīmīgi. Vispirms, Inovācijas ir jāuztver kā ļoti plašs koncepts. Runa ir par tehnoloģiju jomu, protams, bet runa ir par visu mūsu dzīvi kopumā, par visu ekonomiku kopumā. Inovācijas ir jāuztver jau no paša sākuma, sākot no koncepta līdz pat attiecīgā produkta realizācijai. Mums ir jāinovē, izveidojot jauns eh, uzņēmējdarbības veids, mums ir jādomā par sektoriem, kuriem ir milzīgs kreatīvais potenciāls, tā piemēram kultūras nozara. Mums ir jāizveido Eiropas Savienības universitāšu telpu, tam ir nepieciešama lielāka mobilitāte un arī vairāk investīciju. Tāpat mums ir jāizveido Eiropas pētniecības telpa, lai mēs veicinātu Eiropas Savienības inovāciju potenciālu Un šajā nolūkā ir nepieciešams paredzēt labāku sadarbību starp uzņēmumiem un universitātēm. Un es vēlētos arī teikt tieši tāpat, kā Merkis kundz teica, mums ir jādomā vairāk par reģioniem, jo tieši reģiona atrodas tuvāk uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Šobrīd, diemžēl, mēs piedzīvojam budžeta līdzekļu samazināšanu izglītībai, bet ir jāsaprot, ka bez nepieciešamiem līdzekļiem mums neizdosies sasniegt mērķus, kuri ir noteikti 2020. gada stratēģijā. Es vēlētos izteikt arī īsu komentāru par Merkis kundzes teikto attiecībā uz pilsoņiem. Pilsoņiem ir jābūt šī ziņojuma centrā. Es pilnīgi piekrītu tam, bet es vēl vēlētos papildināt, sakot, ka, lai tas viss darbotos, ir kāds um, burvju vārdiņš, proti uzticība. Lielākā daļa pilsoņu neizprot pilnībā, ko nozīmē inovācijas. Tas ir kas diezgan attālināts no ikdienas dzīves, un tāpēc mums būtu. Uh, jāpadara inovācijas pilsoņiem saprotams, lai tās būtu atrodams ikdienā, un tam ir nepieciešama uzticība. Mums ir jāinformē pilsoņi par visu šo procesu kopumā. Un, kā jau teica Merkes kundze, sociālās inovācijas ir ļoti svarīgas. Nu, protams, vispirms ir jāizprot, ko mēs ar to domājam. Un es teiktu pat, uh, ka mums ir jādomā par dažiem aspektiem, kas ir saistīti ar eh, sociālām inovācijām, izglītības uzlabošana, cīņa pret uh, izglītības uh, nepabeigšanu, cīņa pret nabadzību un tā tālāk un tā joprojām. Kultūras komitejas sagatavotais atzinums ir gatavs, jūs varēsiet ar to iepazīties un es ceru, ka mūsu ieteikumi tiks ņems vērā. Paldies! Kāds ir Markakis kungam vārds? Pirmkārtām, paldies Mērkis kundzei, kura jau tiešām ir tikusies ar ēnu referentiem, un sadarbība ir bijusi patiešām laba. Vispirms es gribētu teikt, ka mani patiešām priecē tas, ka komisāre inovācijas ir izvirzījusi par tik augstu prioritāti. Gadiem ilgi parlamentā mēs esam uz to aicinājuši, daudzi kolēģi šajā tāpā to ļoti labi zina šķelšanās starp pētniecību un inovācijām nekad nav bijusi mākslīga. Es eh, domāju, ka um, ehm, inovāciju un pētniecības ģenerāla direktorātiem vajadzētu iegūt jaunu nosaukumu, jo abas šīs lietas ir saistītas. Tas ir arī vajadzīgi, jo Eiropas Savienība un dalība valstis īstenojot savas idejas, savas sensacionālās inovāciju idejas, tomēr eh, iet eh, vienu soli iepakaļ uz Ķīnai un uh, Amerikas Savienotajām valstīm. Tieši tāpēc ir ļoti svarīgi inovāciju tematu integrēt eh, turmākajos pētniecības plānos. Tas mani priecē. Bet eh, inovāciju partnerības es neuzskatu par kaut kādu papildu elementu. Ir ļoti daudz eh, dažādu saīsinājumu Eiropas pētniecības telpā. Es uzskatu, ka partnerības ir svarīgs pasākums, kas mums nodrošina, nodrošinātu uh, vajadzīgo inovāciju ķēdi. Ja mēs paskatāmies uz eh, ceturto pētniecības programmu, pirms eh, dažiem gadiem gandrīz 40% no projektiem uh, iesaistīja rūpniecības uzņēmumus. Tagad ir tikai 25%, tas nozīmē, ka ir redzama samazināšanās. Mums ir jādomā par to, kā mēs varētu veicināt eh, saskarsmi pētnieku vidū, tā lai mēs varētu atbalstīt inovācijas industrijā. Es eh, redzu, ka Mērķis konzes ziņojumā vārds sociāls ir pieminēts deviņas reizes, savukārt rūpniecisks tikai trīs reizes. Ja runa par finansējumu, tad eh, tieši par to šeit arī ir runa. Mums ir sensacionālas idejas, kuras vajag finansēt. Es domāju, ka šeit nav nekāda riska un nav arī nekādu citu izdevību, kā vienkārši uzņemties risku. Es uzskatu, ka lielas inovācijas mēs varam finansēt tikai tad, ja mēs pārvaram šo risku. Ja mēs patāmies uz Skype, tad Skype īstenībā ir Eiropas produkts. E, tika izveidota CIP programma, kura pēc tam tika vienkārši e, atbalstīta un kļuva par to, ko mēs šodien pazīstam ar vārdu Skype, ar pavisam revolucionāru saziņas programmu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums vajadzīga labāka saziņa finansēšanas jomā. Mums ir jāatcerās par RSFF, tas ir riska dalīšanas, riska sadalis finansēšanas instruments. Tas ir ļoti daudzsološs jēdziens. Ar to mēs varētu daudz ko atbalstīt šajā tirgu. Merkis kundze jau pieminēja šo jēdzienu, protams, varētu to visu saistīt arī ar prēmijām. Ja kāds, ja kādam ir izdevies savu produktu ar šī finanšu instrumentu palīdzību palaist tirgū, tad viņš par to dabū prēmiju. Proti šī prēmiju sistēma darbotos tā, ka uh, cilvēki saņemtu šo prēmiju tikai tad, kad inovācija jau ir ieviesta. Līdz šim bija runa par pēļņas aizliegumu, un tas, diemžēl, neko nedod. Ja ar savu inovāciju es nevēlos gūt peļņu, tad tas nozīmē, ka reāli arī nekas nedarbosies. Mums vajadzētu atteikties no šī peļņas aizlieguma. Tad es aicinu uz lielāku risku, jo tas piesaista kapitālu, tā vismaz runā biznesā, un es uzskatu, ka Eiropā mums vajadzētu šos iedzienus izplatīt. Nav īsa skaidrības par atbalstu. Uh, Te, manuprāt, ir eh, nedaudz izmainīta koncepcija. Es uzskatu, ka kaut kas tāds varētu darboties tikai tad, ja konkursos mēs eh, orientētos tikai uz lieliem tematiem. Mēs vēlamies, lai valsts iepirkums eh, notiktu tā kā Amerikā vai Ķīnā, tā lai novatoriskie elementi saņemtu arī uh, kaut ko no šī iepirkuma. Es īsti nezinu, kā tas darbosies. Manuprāt, lielais solis ir runāt par lieliem tematiem. Piemēram, mēs varētu runāt par taupīšanas tehnoloģijām, enerģētikā. Ja galu galā Eiropa nevar uh, līdzināties uh, Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnai, tad mēs varētu būt līderi tieši enerģijas taupīšanas tehnoloģijās. Jā, vēlreiz pieminēšu, ka runāju par šo riska dalīšanas finanšu instrumentu un uh, šiem lielajiem tematiem valsts iepirkumu jomā. Kolēģim Langenam vārds. Liels paldies! Es varētu šeit turpināt iepriekšējā runātāja teikto. Uh, Ja runa par rūpniecības dalību uh, pētniecības programmās, tad varbūt noilens par to, vai šis virziens ir pareizais. Mums ir jādomā par šiem finanšu līdzekļiem un ir jānodrošina lielākas iespējas nekā pašreiz ir paredzēts pētniecības pamatprogrammā. Uh, No nu, tā, manuprāt, lielie uzņēmumi nemaz nav atkarīgi. Es uzskatu, ka ļoti būtiski ir izverzīt strateģiskus mērķus rūpniecības attīstībai Eiropā. Mums vajadzētu definēt, kur tad īsti ir šie tirgi, kur mēs eh, globālā kontekstā varētu konkurēt. Un kur tad ir jāliek uzsvers. Es uzskatu, ka komisijas paziņojumā par to vēl pietiekami daudz nav runāts, un par to mums vajadzētu vēl padomāt. Tad runa ir par stratēģiskajiem uzsvariem. Un, protams, ir jautājums arī par to, kur tad inovācijas ir visvairāk vajadzīgas. Neskatoties uz šiem Eiropas vadošajiem projektiem, manuprāt, ir ļoti svarīgi domāt arī par reģionālo saikni un domāt arī par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Mums vajadzētu kon konstatēt, ka šīs riska finanšu instrumenti īstenībā nav piemēroti, lai mēs varētu iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus. Taču šeit uh, inovāciju potenciāls arī ir pietiekami liels. Es uzskatu, ka mums vajadzētu rast saiknis starp struktūru politiku un inovāciju politiku. Mēs pēc daudziem pētījumiem redzam, ka uh, investīciju lēmumi ir atkarīgi tieši no eh, šiem eh, inovatīvajiem risinājumiem. Un tāpēc es uzskatu, ka struktūra politikā mums vajadzētu stiprināt šo inovatīvo raksturu. Piemēram, varu pieminēt lejas saksijas projektus. Universitātē tiek izmantoti 60 miljoni struktūru projektu līdzekļu, lai varētu iesaistīt mazos un vidējos uzņēmumus uh, uh, universitāšu darbā. Es uzskatu, ka struktūra politika ir ļoti svarīgs punkts un to vajadzētu vairāk uzsvērt. Nākamais, esmu pārliecināts, ka ne tikai uzņēmēji un uh, ne tikai zinātnieki ir inovāciju virzītā spēki. Mums ir jādomā arī par nodarbinātājiem uzņēmumos. Uh, Piemēram, ir tādi modeļi, kur nodarbinātie noslēdz tārifu līgumus ar darba devējiem tā, lai viņu algās tiktu ieskaitīta daļa no peļņas, ko iegūst ar inovācijām. Tādā veidā inovāciju potenciāls tikai palielinās, un iespējams, ka var pat uh, atklāt jaunas ražošanas līnijas. Tas nozīmē, ka mēs varam virzīt uz priekšu inovāciju procesus, iesaistot uh, tos, kas inovācijās tieši darbojas. Lamberta kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, jau diezgan daudz, kas ir pateikts, un, manuprāt, uh, tās ir ļoti labas idejas. Īpaši vēlos atbalstīt arī um, dažus kolēģus. Manuprāt, inovācija ir sistēma, kur mums ir nepieciešams gan. Uh, uh, um, tad atbalstīt, grūst arī vilkt un visādā veidā stimulēt. Mēs zinām, ka uzņēmumu kapitāls Eiropā netiek virzīts varbūt tur, kur uh, tas būtu jānovirz. No nu, RSFF ir uh, valsts iniciatīva, bet mums ir jāveicina arī privāti uzņēmumu kapitāli. Un, uh, kā arī teica Lāga kungs, mums ir jā veido saikni reģionālajām politikām, bet mums ir jāvieno, jāsavieno un jāizteno šī saikne arī tas, ko mēs darām arī ekona un ko mēs darām arī investīcijas fondu. Manuprāt, būs dar, jādara vairāk, lai tiešām varētu pātrināt šo kapitālu tādējādi. Mēs zinām, ka būs nepieciešams laiks. Uh, on that, I, I'm not sure that we will get there, but at least that's the direction we should go. Mēs arī zinām, ka ir zināms arī problēmas, un to es arī minēju ēnu referentu. Sanāksim, mēs zinām, ka tie tad ir standārti. Noteikti standārts inovācija jomā ir liela, var radīt grūtības, ja mēs griežamies ap savās Eiropā, pārējā pasaulē elektromobilitātes jomā noteiks normas un standartus, pirms mēs vispār uh, sākam kaut ko darīt šajā jomā. Tādēļ aicinu koncentrēties uz ātru standartu noteikšanu. Ja mēs vēlamies 100% labus normas, tad vajadzēs gadus, lai noteikti šādas normas un lai visi iesaistītās puses tam varētu sniegt savu piekrišanu. Tā tad mums tas ir jārīkojas ātri. Tālāk par šo vilkšanas aspektu. Jāatzīst, ka inovācijas modelis ir tāds, um, kas balstās uz mērķu noteikšanu, lai veicinātu šīs inovācijas, tātad tām ir noteikti mērķi, un tas arī tādā veidā šīs inovācijas darbojas Eiropā. Un šeit saikne ar uh, inovācijām, kuras ir orientētas uz rezultātiem. Nevajadzētu paredzēt katram inovācijas projektam tas ļoti konkrēti specifisks rezultāts. Tas radīs ārkārtīgi lielu birokrātiju. Un kas tad mēs esam, lai mēs teiktu, mēs sagaidām to, to, to un to. Nē, mums ir jādefinē rezultāti, ņemot vērā atbildes uz sabiedrības lieliem izaicinājumiem. Jūs minējāt enerģijas efektivitāti, es teiktu resursu efektivitāti. Kopumā novecošanos mēs varam izteikt arī un izmērāms mērķus un teikt, cik ilgi cilvēki varēs uh, dzīvot, pienācīt dzīvi, piemēram, mājās un tam līdzīgi. Nu, šie ir izmērām mērķi, un es domāju, ka šeit, kolēģi, mēs kā, mums kā Rūpniecības komitejai būtu jāuzņems liela lielākā mm, vadonība. Jo, kad mēs runājam par lieliem sabiedrības izaicinājumiem, protams, es runāju šeit par arī emisiju samazinājumu, enerģijas efektivitāti. Šajās lietās ītre ir visai tādā, tādā aizsargājošā pozīcijā, sakot, nu mums jābūt ļoti piesardzīgiem, nevajag būt pārāk ambicioziem, jo pārējie neiet tik ātri citā pasaulē. Uh, pārējā pasaulē. Es to saprotu, bet mums ir jāatzīst, ka, ja mēs sākam zemā līmenī, tad mēs tur arī paliksim. Un nebā jau nu pārējā pasaules daļā arī nosaka zemus mērķus. Nē, daudzi nosaka ļoti ambiciozus mērķus. Ja Ķīnas valdība nosaka mērķus, tad visi zina, ka kādā brīdī viņiem arī vajadzēs ievērot šos mērķus. Nu, uh, es mēģinu šeit pateikt to, ka jāskatās tātad uz, uh, kā mēs rīkosimies. Ja mēs visu laiku esam tādās uh, atkāpšanās pozīcijās, mēs nekad nenonāksim pirmajā vietā. Es domāju, ka mums ir jābūt vadoņiem šeit. Mums ir jāuzņems flagmanība. Šis nav brīdis, kad mums vajadzētu atteikties no mūsu potenciāla industriālajā va vadībā. Mums ir jāpārņem globālā vadošā loma, un tādēļ mums ir jānosaka daudz lielākas ambīcijas. Dažkārt man ir iespējas, ka ītri drīzāk ir vieta, kur mēs esam, nu, tā ļoti piesardzīgi, bet mēs taču esam inovācijas komiteja pēc būtības. Ir kolēģi, jāteic, kur ir diezgan tādi piesardzīgi, taču, nu, vajadzētu arī mūsu politiskajās grupās, varbūt uzrēnāt kolēģis, lai viņi arī būtu ambiciozāki. Jāuzņemas riski. Jāsaka, jā, mums jānosaka ambiciozi mērķi, un tādēļ arī es aizstāju to, kā inovācijām ir jāparedz rezultāti. Un Un pat, ja mums eh, neizdodas sasniegt savus mērķus, tas nekas, bet mēs esam to vismaz mēģinājuši. Ko teica Sunovskija kungs par valsts iepirkumu? Tas ir viens no svarīgākajiem un, un spēcīgākajiem instrumentiem. Ir, nu, 70% no IKP ir valsts iepirkums. Nu, varbūt dažiem tas ir pārāk daudz, bet nu, tas ir tas, ko mēs tērējam tagad. Mums ir iespēja iekļaut inovāciju kritēriju, sociālo vīdes kritēriju, kas. Uh, atbalsta inovācijas. Eh, tagad tikai 3% no IKP, kas kā tiek izstrādāt noteikumi, tikai 3% no valsts eh, izdevumiem atbilst šiem kritērijiem. Varbūt šeit vajadzētu sadarboties arī, piemēram, ar IMCO komiteju, kas pārskatīs valsts iepirkuma noteikumus. Pa nākam gadam vajadzētu aicināt viņus pāplašināt arī iespējas iekļaut šeit kritērijas, bet es nepiekrītu kolēģim, kurš teica, ka nevajag saistošus mērķus. Es domāju, ka vajag saistošus mērķus. Padarot lietas saistošas, jūs atbalstāt inovatorus, uzņēmumus, kas tiešām var ražot un piegādāt preces pakalpojumus inovācijas jomā, un tas ir tas, ko mēs vēlamies atbalstīt. Es nedomāju, ka mums būtu būtu jāatbalsta tie, kuri ir kavē savā attīstībā. Un ir uzņēmumi, kuri, jā, ir lemti pazušanai tāda ir dzīve, bet es negribu, ka uzņēmumi, kuriem ir potenciāls attīstīties, to nevar darīt. Nu, vienmēr jau jautājums ir par izvēli. Ja jūs aizstājat šo uh, piesardzīgo nostāju, tad jūs liedzat jaunajiem spēlētājiem attīstīties. Un šeit aicinu būt aktīvākiem. inovācijas partnerības. Nu, vienīgā bažība ir tāda, ka nevajadzētu pārvaldības struktūru padarīt ārkārtīgi lielu, ir jābūt šeit operacionālām lietām. Par sociālo un industriālā. Sociālā inovācija ir tas, kādā veidā mēs organizējam mūsu dzīves. Dažkārt mums nepieciešams tehnoloģijas, dažkārt. Um, Tā ir organizācija biznesa modelis. Dažkārt mēs veiksmīgi inovācijām tehnoloģijas, bet, lai rastu risinājums, kas darbojas tiešām cilvēku labā, tas dažkārt ir grūti, un šeit šī saikne ir sociāla inovācija. Šeit runā tikai par sociālās dzīves inovāciju, bet la, par cilvēku iesaistīšanu. Procesi, procesā, lūk, tas bija viss, ko gribēju teikt. Paldies. So, danke schön. Jetzt muss ich doch mal zwei Sätze. Lielas paldies. Es arī pats gribētu piebilst pāris teikumu. Vēl ir pieteikušies pieci runātāji, vēl ir referents un arī komisija, kas vēlas runāt. Mums ir tikai desmit minūtes laika. Ja jūs vēlaties visi tikt pie vārda, tad lūdzu runājiet īsāk. Eh, Nīstārai kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, cik labi, ka esmu pirmais šajā pieci cilvēku sarakstā. Es pilnībā piekrītu Merkis kundzes pieejai. Mums ir jācenšas panākt labāks rezultāts, mums ir labāk jākoordinē sev centieni, mums ir labāk jāvēršas pie pilsoņiem, jo pats par sevi saprotams līdz pat šim brīdim visi šie lielie projekti, visi šie pilotu projekti, milzīgie projekti nav devuši um, gaidītos rezultātus, jo mums nav izdevies um, sasniegt pilsoņus ar šādu um, rezultātu palīdzību. Es nezinu, vai tas būtu jāuztver kā jauns instruments, nezinu, jo runa patiesībā nav par projektiem, kuri um, saņem pienācīgu finansējumu. Ja mēs um, uzskaitām visas iniciatīvas, kas šajā jomā jau ir bijušas, tad runa ir par apmēram desmit iniciatīvām, kuras ir gluži vienkārši ieslēgtas regulās un nav sniegušas nekādus rezultātus, proti nav īstenotas dzīvē. Es domāju, ka mums nevajadzētu sekot šai tradicionālajai pieejai, bet vajadzētu gluži otrādi censties kritizēt pat labāk spēkā esošo regulējumu un to, ko ir paredzēts īstenot līdz 2013. gadam. Tas attiec uz visām ietvaru programmām, uz visiem sarakstiem, uz visiem lielajiem projektiem. Ja mēs tik tiešām vēlamies, lai tas eh, dotu kādu rezultātu, ir nepieciešams panākt labāku sinerģiju dažādo instrumentu starpā, un mums būtu jābūt arī uh, stingrākiem. Es domāju, ka ITRA komitejai būtu jāuzņems vadošā loma, un tieši ITRA komitejai būtu jābūt atbildīgai par šiem jautājumiem. Kāds Makaks kungs teica, ka vajadzētu to visu analizēt um, reģionālo fondu kontekstā. Mums vajadzētu uzskaitīt visus pētniecības instrumentus. Šāda inerģija, sinerģija jau ir tikus veikta, un es domāju, ka tas ir apsveicami. Un, starp citu, es domāju, ka referentē pavisam konkrēti tas būtu jāuzsver. Mums būtu jābūt konkrētākiem. Tā, kas attiecas uz specializāciju šiem viedajiem projektiem, tas viss, protams, ir ļoti nozīmīgi, arī viens pieturs aģentūras. Jā, es piekrītu tam visam, bet mans galvenais komentārs būtu tāds, ka mums ir jācenšas panākt to, lai gala rezultātā, gala priekšlikumā jūs norādītu pavisam konkrēti, uh, ko mēs varam iegūt jau no esošajām regulām, lai mēs varētu identificēt visus tās metodas, kas ir mūsu rīcībā. Bet vis, par vispārējo var jūs apsveikt. Paldies! Prodīgums. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ēnu referents NV komitejā. Un mani ļoti interesē šis dokuments. Pavisam īsi. Es domāju, ka mums būtu jāmaina mūsu domāšana, jo mums ir jācenšas panākt to, lai mēs iesaistītu arī pilsonisko sabiedrību. Runa ir par resursiem, kur pavisam drīz tiks izsmelti, un Zemeslauka nevarēs mums nodrošināt tos resursus, kas ir nepieciešami. Tātad mums ir nepieciešams mainīt domāšanu, mentalitāti, kultūru, lai mēs izmantotu sociālo kapitālu, vidas kapitālu un darbspēku kapitālu, jo tas ir kopīgs labums, tas attiecīgi arī ir jāatzīst. Mums ir jāizmanto šis mantojums, un tas mums palīdzēs samazināt spiedienu uz materiālo resursu patēriņu, un tas palīdzēs arī uh, virzīt uz priekšu pilsonisko sabiedrību, es domāju, ka no tā iegūs visi. Mums ir jārot veids, kā mēs varētu virzīt pētniecību un attīstību savā vēlamajā virzienā. Un tas viss, protams, ir jāveic ilgtermiņā. Ja mēs vēlamies iet pa pareizo ceļu, mums noteikti ir jākoordinē viss centieni pētniecības un inovācijas jomā, un tāpēc es domāju, ka ir absolūti nepieciešams, lai visas komitejas, kas varētu sagatavot savu atzinumu, to arī darītu, lai mēs varētu ņemt pārējo komiteju atzinumus, jo es domāju, ka tas ir kopīgs centiens, kas jāizno visai sabiedrībai. Paldies, Kavaljo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt Merkies kundzi par lieliski sagatavoto dokumentu, tāpat apsveicu komisiju par tās paziņojumu par, par inovāciju savienību. Sabi Es domāju, ka ir ļoti pareizi tas, ka mēs runājām par izglītību, pētniecību, uh, tirgus darbību un pāriem aspektiem, kas ir saistīti ar inovācijām. Es piekrītu tam, ka mums ir jāuztver inovācijas plašāk. Es domāju, ka reģionālās inovācijas arī ir ļoti svarīgas. Un es vēl papildinot teiktu, ka institūciju inovācija, proti inovācijas uh, valsts sektorā mums būtu jāizmanto jaunās struktūras, kādas izveido uh, eh, administrācija šobrīd krīzes apstākļos, un mums būtu jāizmanto jaunās tehnoloģijas publiskajā sektorā. Bet uh, vēl bez tā es vēlētos teikt, ka es vēlētos, lai dokuments būtu līdzsvarotāks, iekļaujot dažādas inovāciju veidus, un es domāju, ka mums būtu nepieciešams likt lielāku uzsvaru uz rūpnieciskajām in inovācijām. Inovācijas savienība ir absolūti nepieciešama, lai mēs nodrošinātu Eiropas Savienības rūpniecības konkurētspēju globalizētā pasaulē. Eiropas Savienībā ir jāstimulē inovācijas, lai uzlabotu konkurētspēju un lai uzturētu savu lomu eksporta ziņā globalizētajā pasaulē. Es domāju, ka mums būtu jāļauj e, rūpniecības nozarēm, kas šobrīd rodas, tik tiešām sākt strādāt, bet mums ir jāsaprot, kurās jomās mēs esam ar vadošo lomu pasaulē. Un ja mēs paraugamies uz rūpniecības tabulām, rezultātu tabulām, kādas sagatavojas komisija, tad mēs saprotam, ka galvenie sektori ir autobūv un ražošana. Un mums būtu jānodrošina tas, lai mēs piemērotu šos sektors jaunajām prasībām, lai Um, tie būtu efektīvi arī no resursu izmantošanas viedokļa, un lai mēs varētu eksportēt uh, globālajā pasaulē. Paldies! Lielas paldies! Vēl uh, ēnu referente Satorī kundze ir jāizsakās, mēs viņu nedaudz piemirsām. Paldies, priekšsēdētāji! Kā ēnu referente es arī piedalījos 4. novembra sanāksmē kopā ar referenti, un es piekrītu mm, visiem iepriekšējiem runātājiem. Šis ir ļoti nozīmīgs uzdevums, un es domāju, ka mēs varam apsveikt referenti par lieliski sagatavoto ziņojumu. No savas puses vēlētos teikt, ka mums būtu jāuzsver daži punkti, kas, manuprāt, ir svarīgi. Vispirms, mums ir jāraugās uz to, lai Šī tēma, šis jautājums inovācijas, tāpat kā e, citi svarīgi jautājumi, kļūtu par transversālu jautājumu, proti, ka um, tas būtu jautājums, kas vītos cauri visām direktīvām Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šāda pieeja ir ļoti um, svarīga, proti šis te transversālais raksturs. Uh, Jo, protams, ir labi, ja mēs domājam par konkrētu problēmu konkrētā nozerē, bet mums ir jāapzinās arī tas, ka eh, sākot no šodienas viss, kas notiek eh, Eiropā un kas notiks Eiropā, tajā visā ir jāņem vērā inovatīvais raksturs. Tas būtu pirmais komentārs. Otrs komentārs. Eh, runājot par mūsu iniciatīvas, nevēlētos atkārtot visu to, kas izskanēja inovāciju programmas, izmantošana eh, valsts sektorā. Eh, nu, redzēsim, kā mums izdosies to visu īstenot, bet ir vēl viens punkts, kurā es piekrītu iepriekš teiktajam, proti šis, šīs te vienas pieturs aģentūras. Es domāju, ka Tas ir cieši saistīts ar, birokra, ar, ar šo birokrātijas atmešanu Eiropas Savienībā. Tas ir ļoti svarīgi um, arī tieši šīm mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir grūti tikt galā ar birokrātisko un administratīvo slogu. Tāpēc ir nepieciešams veikt galvenos svarīgākos sagatavošanas darbus, un es domāju, ka vienas pieturas aģentūra varētu to palīdzēt darīt. Vēl kas. Es domāju, ka Eiropai ir jāizvirs par mērķi aizsargāt intelektuālā īpašuma tiesības, bet arī palīdzēt virzīties uz priekšu zināšanu sabiedrībā. Ir vesela virkne patentu, kas ir tikuši iesniegti, bet kuri nav publiski atzīti un tādējādi netiek izmantoti. Vēl viens punkts, nu, man, protams, būtu vēl daudz ko teikt, bet ņemot vērā, ka mūsu rīcībā vairs nav tik daudz laika, es nevēlos arī vilkt garumā šīs diskusijas. Tātad, jā, mums būtu jāmēģina nebūt tik filozofiskiem varbūt, bet sintētiskā veidā būtu jārunā par šo jautājumu. Es domāju, ka bieži vien mēs tik tiešām ieslīkstam pārāk garās diskusijās, bet, nu, noslēgumā tātad valsts iepirkums. Es domāju, ka runājot par valsts iepirkumu, būtu ļoti svarīgi sniegt konkrētu informāciju par šiem tirgiem, eh, par šiem iepirkumiem. Protams, ka ir vesela direktīva, kas regulē šo noteikumu, bet būtu jāuzsver tieši inovācijas. Un Runājot par inovācijām, mums būtu nepieciešama šī transversālā pieeja. Mēs saprotam, ka viss šīs te tematiskās pieejas šobrīd ir ļoti uh, modē, uh, zaļā ekonomika un tā tālāk un tā joprojām, bet mums ir jāsaprot, ka inovācijas ir saistīts arī citām jomām, piemēram, veselības aprūpas jomu. Es domāju, ka darbs pie šī jautājuma būs ļoti interesants un savas grupas vārdā es apņemos arī tajā piedalīties un esmu gatava jums palīdzēt sagatavot šo ziņojumu. Paldies! Odī, odī. Odī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā jautājumā es vēlētos pieprasīt definīciju, jo mēs runājām par inovācijām un pētniecību, bet mums būtu jāsaprot, kas ir inovācijas, kas ir pētniecība. De Golkungs teica, mums ir daudz meklētāju, jeb pētnieku, bet mums vajadzētu arī atradējus. Tātad mums ir vajadzīgi arī atradēji, un tāpēc es vēlētos, lai mums būtu konkrēta definīcija. Vēl šajā ziņojumā mēs nerunājam par inovācijām vidas jomā, mēs runājam par rūpniecību, ekonomiku, eh, sociālo aspektu, bet es domāju, ka būtu nepieciešama arī sadaļa, kurā mēs runātu par vidi un, kā jau kolēģis teica, par to, ka resursi samazinās. Mēs runājam par inovācijām valsts sektorā. Es eh, pārstāvu eh, valsti, kura īsteno daudz inovāciju administratīvajā sektorā, tāpēc lūdzu esiet ļoti piesardzīgi runājot par inovācijām valsts sektorā. Mums būtu jānošķir jo īpaši administrācija. Tāpēc vispēcot pēdējais komentārs, ko es vēlētos teikt referentē, ir saikne ar dalībvalstīm komisijas Dokumentā četrajos pirmajos punktos ir likts uzsvars ar, uz attiecībām ar dalībvalstīm, un es vēlētos, lai mēs pēc iespējas ātrāk iesaistītu dalībvalstu parlamentu pārstāvis, lai būtu šī saikne starp Eiropas parlamentu un uh, dalībvalstu parlamentiem, un lai nebūtu atšķirību, uh, lai nebūtu domstarpību starp Eiropas parlamentu un dalībvalstīm, un mums noteikti ir jāņem vērā arī um, reģionu komitejas viedoklis. Paldies! Paldies, Hercogs kundze! Paldies, priekšsēdētā. Es varu izteikties pavisam īsi. Runājot par budžetu, mēs redzējām, cik ļoti padoms pārstāv nevēlas atbalstīt inovācijas Eiropas Savienības līmenī, un tāpat ir arī dalībvalstu līmenī inovācijas bieži vien cieši no šīm te um, no šiem te ierobežojošiem um, plāniem un budžeta samazinājumiem. Tāpēc es domāju, ka mums ir jādomā arī par to, lai iesaistītos dalībvalstu valdības. Mums ir jāizvērtē, ko dara valdības, un šajā izvērtējumā mums ir jāizvērtē dalībvalstu rezultāti. Mēs nevaram gluži vienkārši paziņot, ka um, mēs nesaņemam līdzekļus no padomas, bet pēc tam mēs izvērtējam to, tās jomas, kurām nesam saņēmuši nepieciešamo finansējumu. Tāpēc mēs domājam, ka mums ir jāizvērtē arī dalībvalstu loma. Es varētu teikt vēl daudz ko citu, bet es domāju, ka svarīgākais ir nepiemirst par dalībvalstīm. Liels paldies. Paldies. Tad dodu vārdu arī komisijas pārstāvim. Vai jūs vēl vēlētos ko teikt? Jūs patiešām izteiksieties īsi, tad lūdzu uh, dodu jums vārdu. Re. Paldies, priekšsēdētāji, jā, īsi. Pirmkārt pateicos referents kundzei Merkas kundzei par lielisku paveikto darbu. Paldies arī par pārējo kolēģu runām. Vēlos uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, kā jau teica arī daži, mums ir jābūt ambicioziem, ļoti ambicioziem jo ir ārkārtas situācija inovācijas jomā. Un šis jautājums jārisina steidzami, kā arī teica Sartori kundze. Ir jāpa, jāpadara inovācija pārstāvēta klātsoši visās politikās, arī jāmin šeit reģionālā politika ļoti skaidri. Tā jāspēlē liela loma inovācijai kontekstā. Mums ir jābūt ambicioziem, tāpat laikā jāceras, ka mums ir jāpaliek um, gudriem viediem. Mums ir nepieciešami fiskālā konsolidācija, ir jāparedz uh, finanšu līdzekļi un nevajadzētu arī apdraudēt nākotni attiecībā uz uh, parāk ātru lēmumu pieņemšanu attiecībā arī uz resursu izmantošanu. Un arī komisijai ļoti svarīgs ir valsts iepirkums. Komitejā izskanēja dažādi viedokļi. Komisija uzskaita, ka valsts iepirkumam ir ārkārtīgi liels potenciāls inovāciju jomā, un tas ir jāskata padziļināti. Vēlos arī apliecināt un nominēt Merkies kundzi par viņas šaubām par inovācijas partnerībām, ko mēs darīsim to sakarā. Viņa teica, ka mums būs arī pilota uh, projekti arī par uh, veselīgu novecošanu. Mēs vēlamies, lai parlaments arī tur piedalās pēc iespējas aktīvāk. Tas ir ļoti svarīgi, lai raudzītos, kādā veidā šīs partnerības tiks pārvaldītas, kādā veidā tur varēs iesaistīties, kā tās varētu īstenot. Ceru, ka komisijas dienesti pavisam drīz jums nosūtīs dokumentus, lai to precizētu. In our, in our the... Jūsu līdzdalība mūsu projektos ļoti būtiska. Un visbeidzot, arī varam apsveikt arī Hacimēra Kakis kunga sacīto par bonus mehānismiem. Tie ir jāpārdomā. Mēs uh, raucīsim, kā mēs tur varētu tos uh, arī padziļināti attīstīt. Vēl viena lieta par partnerībām, arī par ko runāja referente. Partnerības nav jauni instrumenti. Tās partnerības nav jauna finanšu fondi. Tā, tāda integrēta pieeja. To arī uzsvēra de komitejas deputāti, kur mēs arī atvedam dažādiem inovācijas izaicinājumiem, sarunu standartu un tam līdzīgi pilsoņu vajadzības. Partnerības nav jauns instruments un nav jauns finanšu ietvars. Daudz vēl citas lietas sakāms, es saprotu, ka laika maz paldies. Esam, protams, referentes rīcībā. Paldies. Sirsnīgs paldies par uh, jūsu īsajām uzstāšanās uh, kārtām. Varbūt Merkis kundzei vēl ir kas sakāms, bet, nu, ja jums kas ir sakāms, tad pavisam īsi un konkrēti. Paldies, priekšēdētāji! Es e, īsi vēlētos reaģēt uz komentāriem, jo tik daudz, kas ir pausts. Protams, ka mums ir e, jātiecās pēc zvaigznēm, un es ceru, ka mēs zvaigznes arī dabūsim, bet, ja mēs dabūsim mēnesi, tad tas būs izcili. Es pilnībā piekrītu saviem kolēģiem, kas uh, aicināja būt godkārīgiem. Es atbalstu šīs ambīcijas. Lambert kungs, protams, es eh, negribu ieņemt aizsardzības pozīcijas šeit itre komitejā. Es pilnībā jums piekrītu, mums ir uh, jābūt eh, varbūt nevis uzbrukošiem, bet mums vienkārši ir jāspēr liela soļa uz priekšu. Medīkundze pieminēja, ka mums ir eh, jāveicina izcilība. Es eh, apsveicu to, ka mēs esam iesnieguši pieteikumu sagatavot atzinumu. Mums vajadzētu izpētīt visus instrumentus, un mani patiešām uztrauc, ka uh, EIG un KIKS neatbilst lielajiem sabiedrības izaicinājumiem. Tas ir kaut kas tāds, kas īsnībā vispār neietilpst pašreizējā inovāciju savienības struktūrā. Jā, protams, mums ir jāsaskaņo politika un inovācijai ir jābūt visur. Tāpat mums vajadzētu nodrošināt, lai visi instrumenti būtu paredzēti inovāciju stimulēšanai, tai skaitā arī visas esošās programmas. Šīs programmas vienkārši ir nedaudz jāgroza. Protams, ka valdībai ir ļoti liela nozīme un valsts iepirkumam ir jāpievērš liela uzmanība. Tieši tāpēc esmu ļoti apmierināta, ka astoņas pārējās komitejas ir uh, gatavas gatavot atzinumus. Tas nozīmē, ka mēs varēsim ietvert arī pārējos, un mēs varēsim sadarboties ar IMCO pie vienotā tirgus, bet arī pie publiskā iepirkuma noteikumiem un tā tālāk. Jā, finansējums, mēs pie tā strādājam. Tam ir ļoti svarīga loma inovāciju stimulēšanā, un tādējādi mēs varēsim izveidot pilnīgi atšķirīgu sistēmu. Jā, Inovāciju Savienībai ir jābūt gatavai stāties pretī lielajiem izaicinājumiem. Klimats un resursi ir divi no lielākajiem sabiedrības izaicinājumiem, kam ir jāpievērš uzmanība. Tas, protams, ir svarīgākais princips, un es vēlētos atgādināt kolēģiem, ka savā rezolūcijā mēs jau esam pauduši un skaidri pauduši to, ka uh, E, inteliģenti resursi ir svarīgākais princips ikvienai inovāciju partnerībai. Es uzskatu, ka ar šo frāzi jau ir pateikts viss, ir e, pausts tas, ka mēs tam pievēram, pie, pievēršam ļoti lielu uzmanību. Esmu gatava sadarboties ar visiem kolēģiem, runāt par viņu idejām, kuras es pilnībā atbalstu. Lielas paldies! Sirsnīgs paldies! Tas nozīmē, ka šo darba kārtības punktu esam izskatījuši un. Uh, varam pievērsties balsojumam. Vai visiem ir līdz balsošanas kartes? Jā, izcili. Tad eh, pirmais balsošanas punkts ir Marinesku ziņojums. Iniciatīva finansēšanai Eiropas un pasaules līmenī. Lūdzu, paņemiet balsošanas sarakstus un sāksim. Kurš eh, balso par pirmo kompromisu? Pret? atturas. Septītais par, pret. Bučlosen. Seven? Yes. By me not. Oh, excuse me, I have an, I have an... Es atvainojos. Man bija cits saraksts. Septītais. Eh, balsojam pa daļām. Pret. Atturas. Otrā daļa par. Pret pieņemts. Astotais pār, pret, atturas, pārbaudīsim. Ast, pār, astot, astoto grozījumu pārbaudīsim. Something else. Vote is closed. Beidzam balsot. Norādīts. Devītais par, pret, atturas, pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 16. divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, noraidīta. 29. par, pret, atturas, noraidīts. 15. pār, pret, atturas, noraidīts. Trešais kompromiss. Vai jāpārbauda 15. grozījums? Labi, pārbaudam 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Viss kārtībā. It's okay, ja? Dann kommen wir zu künft. Tagad eh, trešais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Tad vēl ir palicis otrā daļa 22. grozījumam par, pret. Tikai otrā daļa 22. punktam. Tad, tad Otrais kompromiss tika pieņemts. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīta. Tagad 24. ar mutisku grozījumu. Kurš pār 24. ar mutisku grozījumu pret atturas pieņemts? 23. pār pirmā daļa pret pieņemta otrā daļa pār pret pārbaudīsim. Pārbaudīsim 23. grozījuma otro daļu. Sākam balsot. Tautas partijas grupē viens deputāts par daudz. Labi, viss kārtībā. Un galīgais rezultāts ir pieņemts. 26. par. Ar motisku grozījumu pret atturas norādīts. 27 pār, pret, atturas norādīts. 4. kompromiss pār, pret, atturas pieņemts. 25. pār, pret, pieņemts. 30. Nē, 25. jau es ir nobalsots. Es darbojos ātrāk par visiem. 30. pār, pret, atturas, pieņemts. 33. pār, pret, atturas, pieņemts. 34. pār, 34. Kurš ir sadalīts? 34 pār, pret, atturas, norēdīts. Tagad 35. divās daļās. Pirmā daļā pār, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa pār, pret, atturas, norādīta. 36. pār, pret, pārbaudīsim 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. pār pret, atturas, noraidīts. 40. Žadokungs. Gribu būt tikai droši, ka 38. ir pieņemts ar grozīto, ar mutisko grozījumu, jūs to neminējāt. Alors, ir grozījums. Mutisks grozījums ir šim. Viņš ir sarakstā? Mēs tagad pārbaudīsim. Manās rakstā 38. bez mūtiska grozījuma. What? No, here is the text, but he needs to read it out because it's not the um, detailed and oral amendment, but after I... So can, can I read the oral... Vai es varu izlasīt? Nē, par vēlu. Man uh, tiek teikts, ka mutiskais grozījums tika iesniegts par vēlu. Pārējās grupas esot vienojušās, saka runātājs. Nu, 38. jau izsaucu, un es nepateicu, ka ir motisks grozījums. Tā bija mana kļūda, bet man neviens nepateica konkrēti, ka tā būs. Vai mēs tagad atkārtosim ar motisku grozījumu? Čičesterkungs. Lūdzu. Jā, jebkurā gadījumā priekšsēdētāji mēs iebilstam pret šo mutisko grozījumu. Nu jā, tad nav nekāda iespēja. Ja viena politiskā grupa iebilst pret mutisko grozījumu, tad viss ir atrisināts. Arī 38. ir noraidīts, tad 40. 40. bez mutiska grozījuma. Kurš par? 40. bez. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 41. Mēs vēlamies pārbaudīt. Tad 40. bez mutiska grozījuma pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. 41. divās daļās pirmā daļā. Pār. Pret. Atturas. Noraidīts. Otrā daļa pār pret, norādīta. 42 par, pret, atturas pieņemta. Tagad, eh, kas tas tāds? Ak, Dievs! 43. ar diviem dalītiem balsojumiem. Tātad pirmais balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas, norādīts. Otrā daļa par, pret, atturas, norādīta. Tagad otrais dalītais balsojums pirmā daļa par, pret, atturas, norādīta. Otrā daļa par, pret, atturas, norādīta. Tagad galīgais balsojums, elektroniskais balsojums, sākam balsot. And closed. Beidzam balsot. Šķiet, ka ir pieņemts. Apsveicu. Tagad pievēršamies nākamajam punktam. Devītais. Klod Tomas par procedūru. Šķiet, ka Čečetra kungam īsti nav īstais noskaņojums, tāpēc mēs nevaram nobalsot par šo mutisko grozījumu, taču iekšējos noteikumus nav paredzēti nekādi nosacījumi līdz kādam brīdim, tad tiek pieņemti mutiskie grozījumi. Mums vajadzētu noskaidrot šo jautājumu janvāra koordinātoru sanāksmē. Pretējā gadījumā grupai nav skaidrs nekas un arī sekretārāts neko nesaprot. Īsnībā tā bija mana kļūda, saka priekšēdētājs, tad, kad es nolasīju. Jā, es to arī pārbaudīju. Motiskos grozījumus var iesniegt arī sanāksmes laikā. Bet, ja kāds eh, izsakās pret šo motisko grozījumu, tad, nu, ar to viss ir atrisināts. Tagad Zoza Vāgnera ziņojums. Balsojums saraksts visiem ir eh, priekšā. Kolēģis nevēlas vairs neko daudz teikt. Žēl, tagad pievēršamies otrajam kompromisam par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Astotais par, sestais. Jā, par sesto jābalso. Pār. Balsojam tagad par sesto grozījumu. Pret. Atturas. Noraidīts. Astotais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Devītais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Vienpadsmitais par. Pret. Atturas. Noraidīts. Divpadsmitais par. Pret pret, atturas, noraidīts. 13. pār, pret, atturas, pieņemts. 14. pār, pret, atturas, pieņemts. 15. pār, pret, atturas, noraidīts. 4. kompromiss pār, pret, atturas, pieņemts. Tagad 16. balsojums pa daļām. Pirmā daļa par. Nē, es atvainojos. Pirmā daļa jau bija iekļauta kompromisā. Tagad mums ir jābalso tikai par otro daļu. Par, pret, atturas, pieņemta. Trešā daļa par, pret, atturas, arī pieņemta. Tagad pievērsīsimies 20. grozījumam par, pret Pret. Pārbaudīsim. Pārbaudīsim 20. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tāds partijas grupā ir viens deputāts par daudz. Viss kārtībā tagad. Pieņemts. 21. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 22. Par pret. Pārbaudīsim. Pārbaudam 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Mums ir jāatsāk par 22. 22. Vēlreiz balsojam. Sākam balsot par 22. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Norādīts. 24. 24. grozījums. Pār. Pret. Atturas. Norādīts. 25. Pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 5. kompromiss. Pār. Pret. Atturas pieņemts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. 4, 6. kompromiss. Nē, jāpārbauda 28. Pārbaudam 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Jā, ar mazu vairākumu pieņemts. Sestais kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 30. par, pret, atturas, arī pieņemts. 32. balsojums pa daļām, pirmā daļa. Par, pret, atturas, noraidīt otrā daļa par, pret, atturas, arī noraidīta. Tagad 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums, elektroniskais balsojums, sākam balsot. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Un rezultāti ir šādi, proti pieņemts. Apsveicām kolēģi. Tas bija pēdējais balsojums pirms Ziemassvētkiem, īpašs notikums. Es Es vēl pārdomāšu. Langai kungs, varbūt mums būs vajadzīgas divas īpašās sanāksmes, taču nav nekādas jēgas doties prom tagad no zāles, jo mēs turpinam darbu. Mēs taču turpinam diskusijas. Un pievēršamies desmitajam darba kārtības punktam. Un eh, te ir runa par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomi. Nīblers kundzei vārds. Vispirms došu viņai vārdu. Pirmkārtām runās tikai viņa, viena pati. Kolēģi, ja jūs vēlaties runāt, runājiet ārpus zāles. Ja jūs gribat doties prom, ejiet prom un dariet to ātri. Taču lūdzu netraucējiet sanāksmes gaitu. Amendments tabled in committee may be put to vote unless one of the members objects. Also immer.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 Brezīnas kungs, Vidā Kvadras kungs un pārējie. Lūdzu, lūdzu, vai jūs lūdzu varētu pārtraukt savas diskusijas, lai mēs varētu tagad uzsākt oficiālās diskusijas? Vai tik tiešām nav nekādas iespējas? Take two minutes time out. Bye bye.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 Herr Vorsitzender, ich denke, ich kann jetzt schon anfangen. Ist das in Die Ihrem Kollegin Sinne? Niebler darf jetzt beginnen, nachdem auch ich meine Unterhaltung <laughs> eingestellt habe. Äh, vai man būtu jāsāk tagad, vaicā Nīblers kundze? Jā. Tad, tad paldies priekšsēdā, cienījamie kolēģi. Man ir prieks iepazīstināt jūs ar mūsu atzinumu par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomi. Es varbūt sākšu ar pirmo komentāru, proti es priecājos par to, ka AFET komiteja ir piekritusi sagatavot šādu iniciatīvas ziņojumu par Eiropas Savienības attiecībām ar Persijas līča sadarbības padomi. Es domāju, ka šis reģions mums Eiropas Savienībā ir strateģiski svarīgs reģions, un tāpēc arī es priecājos par to, ka AFET komiteja ir uzņēmusies šādu iniciatīvu. Es domāju, mums tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs esam izstrādājuši trīs prioritātes, kas tiks ņemtas vērā arī eh, tātad šajā AFIT komitejas ziņojumā. Es savā atzinumā minēju trīs jomas, kas mūsu komitejai būtu ļoti svarīgas. Vispirms runa ir par šīs te, šīs te GCC um, padomas sadarbību rūpniecības, tātad resursu jomā un inovāciju un pētniecības jomā. Vispirms īs par enerģiju. Es domāju, ka fosilās enerģijas, kas eh, ir diezgan lielos daudzumos atrodams eh, Persijas līča valstīs, ir ļoti nozīmīgs avots Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu piegāžu drošumu. Uh, Tāpēc arī ir ļoti svarīgi uzturēt labas attiecības ar piegādas valstīm, ar valstīm, kas piegādāja šos te fosilos enerģijas avotus. Es esmu par šo kopīgo iniciatīvu naftas jomā. Tas ļaus nodrošināt naftas cenu atklātību un arī atklātību attiecībā uz ražošanas procesiem, tālāk, kas attiecas uz uh, resursu daudzveidošanu. Es domāju, ka te ir diezgan liels potenciāls, kur mēs varētu izmantot eh, dabasgāzes jomā. Persijas līča valstis ir ieinteresēta šādā sadarbībā. Es kopā ar dažiem kolēģiem viesojos šajā reģionā, un mēs, piemēram, ir, bijām eh, Katārā. Šī tikšanās bija ļoti interesanta. Mēs viesojāmies dažādos uzņēmumos. Tā tad runa ir par naftas platformu, gāzes platformu, kas ir tikus uzbūvēta 18 stundu laikā. Un es domāju, ka tas ir ļoti eh, svarīgs projekts, jo tas palīdz eh, eksportēt enerģiju uz austrumu termināliem. To esmu pieminējusi arī savā atzinumā ir ļoti nozīmīgi dažādot enerģijas avots, jo tas mums nodrošinās piegāžu drošumu. GCC valstis šajā jomā ir ļoti aktīvas arī atjaunojamo enerģijas avotu jomā. Arī te sadarbības starp Eiropas Savienību un GCC ir jāintensificē. Tāpat mums ir jādarbojas pie vēja un solāriem projektiem. Mums ir jādomā arī par in investīciju kapacitātes paaugstināšanu. Tas viss attiecās uz enerģijas jomu. Es uzskatu, ka mums eh, no Eiropas perspektīvas tas ir ļoti interesanti. Un tagad pievērsīšos otrajai jomai uh, - izēvielas. Es uzskatu, ka arī šeit eh, ir svarīga intensīva partnerība. Mums vajadzētu šādu partnerību uh, veidot. Un tāpēc es uzskatu, ka uh, Politiski ir jādomā par uh, tirniecības barjeru nojaukšanu, jo tādas vēl ar vienu pastāv. Mums ir jāpas, jāparaksta arī brīvās tirniecības nolīgumi. Jūs noteikti atcerēsieties, ka starp Persijas līča valstīm un Eiropas Savienību ir noticis ilgs darbs pie šāda brīvās tirdzniecības nolīguma, bet tas vēl ar vienu nav noslēgts. Es uzskatu, ka mums vajadzētu turpināt šīs sarunas un mums vajadzētu aicināt arī komisiju izmantot visas iespējas, lai beidzot šāds nolīgums tiktu noslēgts. Pēdējais punkts - pētniecība un inovācijas. Arī šeit es vēlos skatīties uz Rūviga kungu, kurš arī piedalījās delegācijas braucienā. Es uzskatu, ka, manuprāt, šeit pastāv ārkārtīgi daudz iespēju gan studentiem, gan arī citiem. Studenti var piedalīties Erasmus Mundus programmā, bet šajās zemēs, kur mēs apmeklējām universitātes, īpaši Katārā, um, neviens nezina par šādām iespējām. Es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt par to, kā mēs um, publiskojam, kā mēs um, stāstam par savu piedāvājumu, ko Eiropa var dot. Tādējādi mēs varētu padziļinātu mūsu ilgtermiņa sadarbību, veicinot saiknes starp studentiem. Uzskatu, ka šeit daudz kas vēl ir darāms, un manā ziņojumā arī par to ir runa. Mums ir jādomā par to, kā mēs eh, veicināsim Eiropas atbaz, atpazīstamību. Un mums eh, universitātēs tajās valstīs ir eh, jāiepazīstina ar savām programmām, tā lai mēs varētu veicināt pētnieku un tehnologu attiecības. Šajās sešās valstīs, arī Katārā, mēs tikāmies ar eh, tehnoloģiju parka pārstāvjiem. Tur ir labi pārstāvētas dažas no mūsu firmām, taču Eiropa kā tāda kopumā tur vēl ar vienu nav pazīstama. Mēs uzskatām, ka to vajadzētu veicināt. Nu, manuprāt, noslēgumā lielākā problēma, ar ko mēs saskaramies kā eiropieši šajās valstīs, ir tas, ka mums ir tikai viena pārstāvniecība Rijādā, Saudarābijā, un šī pārstāvniecība darbojas visā reģionā. Eh, Saudarābi ir tāds kā lielais brālis šīm mazajām valstiņām, Katārai, Omānai, Bahreinai un tā tālāk. Tāpēc es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgi eh, arī šajās pārējās mazajās valstīs, kas strateģiski Eiropai ir tik nozīmīgas, mm, izveidot eh, Eiropas Savienības pārstāvniecības. Ziņojumā esmu arī to iekļāvusi un cerams, ka ārlietu komiteja arī man piekritīs. Tas bija viss, par ko es vēlējos runāt. Jā, protams, ka mums ir vajadzīga cieša sadarbība ar Persijas līča valstīm, tātad enerģētika, degvielas, pētniecība, inovācijas. Es uzskatu, ka mūsu komitejai vajadzētu uz to likt uzsvaru. Es būtu pateicīga, ja jūs piekristu maniem priekšlikumiem, un, protams, ka es arī uzklausīšu idejas, kas tagad noteikti tiks paustas. Lielas paldies! Lielas paldies! Vai Kāds vēlas izteikties no ēnu referentiem, kas ir klāt? Rubikungs, viņš gan nav ēnu referents. Liels paldies priekšsēdētāji, es vēlētos pateikties Angelikai Nīblerei, jo viņa mūsu vārdā vadīja šo delegāciju, un, manuprāt, viņa ļoti skaidri ir norādījusi uz to, ko tad mēs īsti. Jā, es varu tikai atbalstīt uh, viņas aicinājumu organizēt pārstāvniecības šajās Persijas līča valstīs. Uh, Eh, ņemot vērā ārējās rīcības dienestu, kas eh, pašlaik tiek veidots Eiropas Savienībā, es uzskatu, ka katrā no šīm valstīm vajadzētu ieviest mūsu vēstniecību. Es uzskatu, ka tas būtu arī liels ietaupījums dalību valstīm. Mums galu galā Eiropas Savienībā tagad ir vajadzīgi ietaupījumi. Mums ir jāizvairās no tā, lai katra dalību valsts mm, organizētu savu vēstniecību šajās valstīs, mēs varētu nodrošināt daudz labāku sadarbību ar vienu Eiropas Savienības pārstāvniecību. Ja runa par CO2 un par gāzes un naftas eh, ražošanu, es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt par eh, pētniecību CO2 samazināšanas jomā. Šeit nav runa tikai par uzglabāšanu, bet arī par eh, ķīmisku degvielu. Uh, Mēs parlamentā jau esam runājuši par eh, zinātnisko alternatīvu izvērtēšanu. Mēs zinām, ka CO2 var izmantot dažādos veidos un var ir pat rakstīti ziņojumi, kā eh, CO2 varētu rūpniecības procesos turpmāk izmantot saprātīgi kā izēvielu, kas ir vajadzīga ražošanai. Nākamais, kas man arī šķiet svarīgi, uh, Eh, šis, šī Eiropas eh, pētniecības padome un tās sniegtās stipendijas pilnīgi noteikti eh, šo valstu universitātēm ir ļoti svarīgas. Un Eiropas tehnoloģiju institūts, kas atrodas Ungārijā, es uzskatu, ka arī tās varētu nodrošināt daudz labāku sadarbību ar universitātēm. Mēs uzskatām, ka šeit paveras laba izdevība. 6. un 7. decembrī, tad decembra sākumā, Katārā būs eh, naftas izstāde. Visi, kas darbojas naftas un gāzes jomā, noteikti interesējas par šo izstādi, un varbūt būtu vērts padomāt, vai kāds no mūsu komitejas nevarētu apmeklēt šo naftas izstādi. Sirsnīgs paldies! Vēl ar vien neviens nav pieteicies runāt, tātad ziņojums ir tik labs, ka nekas vairs nav piebilstams. Angelika Nībelera, vai jūs vēlētos vēl ko teikt? Jā, es pateikt, vēlētos pateikties Rubik kungam par viņa paustajām idejām. Pāl varbūt eh, tu arī iesniegs kādus grozījumus. Es vēlējos arī virzīt uz priekšu šo ideju par naftas izstādi Katārā, varbūt tiešām būtu prātīgi kādu nosūtīt no mūsu komitejas. Jā, es jau labprāt brauktu, bet, ja pastāv Nē, es noteikti nebrauktu, bet, nu, ja kādam ir interese, tad es uzskatu, ka varbūt arī būtu jauki, ja kāds aizbrauktu. Varbūt jūs varētu pārbaudīt priekšsēdētāju kungs, vai ir iespēja nosūtīt uh, oficiālu pārstāvu no mūsu komitejas. Gal galā tas ir pavisam drīz jau nākamnedēļ. E, nē, es atvainojos. Nākamgad, nākamgad ir šīs izstāde. Nu jā, ja šī ideja jums šķiet uh, apspriešanas vērta, tad es varētu arī personīgi pārstāvēt mūsu komiteju. Sort it out amongst us, ok? Labi, labi, mēs izdomāsim savā vidū, kā to darīt. No, no, no, not me, you know, it's, it's, it's um, Nikolaus time, jā, tā. Wir nehmen, wir nehmen den Gedanken mit auf. Labi, ņemsim vērā šo domu, runāsim par to nākamajā nākamajās debatēs. Visi zina termiņus grozījuma iesniegšanai. Jās paldies! Vai jūs vēlaties ko teikt? Nē, ir mainījies, tad 8. decembris ir termiņš. Ja kādam vēl ir kas darāms, tad lūdzu dariet to ātri. Būs vismaz viss paveikts pirms Ziemassvētkiem. Den Punkt Priekšsēdētājiem neieslēdz mikrofons. Šajā darba kārtības punktā ir turisms un brīvais laiks, un kurš gan cits varētu par to runāt, ja ne mūsu dārgais kolēģis Jorgo Kacimarkakis. Jā. Galu galā drīz būs Ziemassvētki, tā kā ir vērts parunāt par atvaļinājumiem. Gudāmie kolēģi, turisms Jā, varbūt jūs esat pārsteigti, ka mēs par to runājam mūsu rūpniecības komitejā, taču viens no mūsu atbildīgajiem komisāriem, tā Jānīkungs, ir iekļāvis turismu mūsu darba kārtībā, un e, tam ir arī labi argumenti. Kopš Lisabonas līguma stāšanās spēkā turisms ir viena no jaunajām Eiropas Savienības kompetencēm. Mums par to ir jādomā, proti mums ir jāatbalsta dalībvalstis, bet eh, tajā pašā laikā arī ir jāsaprot, ka mēs, kā Eiropas Savienība, Eiropas kontinents ir viens no lielākajiem turisma galamērķiem pasaulē, un turisms ir trešais lielākais ekonomiskais virzītājs spēks eh, Eiropā. Ir jāatcerās arī par to, ka turisms ir saistīts ar izmaiņām, tāpat kā Mm, visa sabiedrība, un tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir kaut kādā veidā jāpielāgojas šīm pārmaiņām. Tāpēc eh, mums būtu jāpaskatās uz komisijas priekšlikumiem šajā jomā, un iespējams arī tie jākritizē. Nākotnes pētnieki, daži no nākotnes pētniekiem apgalvo, ka drīz mēs kļūsim par industrijas muzeju, nevis par reāli ražojošu rūpniecību. Un, protams, kā muzejs mēs kļūsim interesanti kā turisma gana, gala mērķis. Ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad 40% eh, no visiem turistiem pasaulē dodas tieši uz Eiropu. Un mums eh, šie ārzemju, ārvalstu turisti no Brazīlijas, Krievijas un Ķīnas ir uh, visvairāk pārstāvētie. Šie skaitļi ievērojami pieaug. Tas nozīmē, ka Eiropas turisma industrijai šeit paveras liels potenciāls. Daudzi no e, uzņēmumiem, kas darbojas šajā industrijā, ir tieši mazi un vidēji uzņēmumi. Tā noteikti ir priekšrocība. Mēs paši esam izstrādājuši šādu potenciālu, jo mums, protams, ir pateicīgi geogrāfiskais novietojums un arī vēsture. Uh, bet eh, arī iekšējā tirgus politika ir labs pamats turisma industrijas attīstībai. Tad no vienas puses eh, arī Nīderlandes iedzīvotājiem ir ļoti interesanti doties uz kādu vietu, kur iespējams ir uh, saulaināks klimats, bet tajā pašā laikā arī pakalpojumi tiek pietiekami no, labi nodrošināti, un te, protams, palīdz iekšējais tirkus. Taču, ja mēs vēlamies turismam dot citus jaunus pamatus, tad ir vajadzīga jauna dinamika. Ko tad mēs eh, varētu uh, ieteikt turisma industrijai, lai tā uzlabotos? Nu, man ir vairāk ieteikumi, piemēram, gastronomija. Uh, Protams, mēs domājam par veselību, par to, lai um, tiktu novērsta aptaukošanās, un eh, šeit noteikti varētu domāt par kvalitātes uzlabošanos gastronomijas jomā. Mēs esam pieredzējuši arī demografiskās pārmaiņas, kas parādās arī turismu industrijā arvien vairāk eh, ir vecāka gadagājuma cilvēku, un šie vecāka gadagājuma cilvēki arī dodas ceļojumos, un tāpēc arī ir jādomā par inovācijām. Mēs komitejā par to esam sprieduši. Īpaši šīm jaunajām inovāciju partnerībām mēs varētu runāt par vēl diviem papildus dzīves gadiem, kas tiek nodzīvoti ļoti kvalitatīvi. Protams, mums ir vajadzīga arī labāka noteikumu vien, vienādošana Eiropā, tad tas harmonizācija. Uh, Svarīgs jautājums ir arī veselības aprūpes turisms. Šeit es saskatu ļoti lielu potenciālu visai Eiropas Savienībai. Ne tikai vidusjūras valstīm, kuras ir galvenais turistu kalamērķis. Mums ir jādomā par šīm veselīgajām aktivitātēm ārpus darba laika, brīvajā laikā. ir jāveic regulārās veselības pārbaudes. Protams, nevajag to darīt uh, starp divām komitejas sanāksmēm, tādējādi varbūt uh, iekļūt stresā, bet gan varbūt varētu doties uz Itāliju vai uz Austriju, uh, pasūtīt tur brīnišķīgu divu nedēļu atvainājumu un tad trīs, četru dienu laikā veikt pamatīgu veselības pārbaudi. Jā, protams, ir arī iespēja veikt operācijas, un to visu var apvienot ar atvaļinājumu. Šis te ir eh, datu aizsardzības pārkāpums. Jūs te runājat par pārāk personīgām detaļām, saka priekšādētājs. Mm, jā, ir daudz um, dažādu iespēju doties atvainājumā, var doties gan uz Austriju, gan uz Krētu, gan arī uh, doties vēl ilgākos atvainājumos. Jā, protams, ko es gribēju teikt, ir tas, ka viesnīcas bieži vien ietver arī dažādus veselības aprūpes pakalpojumus, un mēs esam pavēruši jau daudz iespēju ar pacientu mobilitātes direktīvu, kas jau ir nonākusi līdz otrajam lasījumam. Uh, Ja šādi pakalpojumi tiek apmaksāti arī ar veselības apdrošināšanu, tad es šeit saskatu jaunu, lielu lēcienu virzīt uz priekšu turismu. Bet, protams, ka mums ir vajadzīgi arī kvalitātes zīmoli. Mums ir jau zinām šie zilie karogi pludmalēm. Mēs varam jebkurā Eiropas vietā uh, redzēt šos zilos karogus un saprast, ka šī pludmale ir tīra un kvalitatīva. Varbūt līdzīgu zīmolu varētu ieviest arī veselības aprūpē, proti zilais krusts. Ja šāds medicīnas aprūpas centrs atrodas kurortā vai viesnīcā, tad varētu piešķirt šādiem centriem uh, krustus, divus, trīs zilos krustus un tā tālāk. Nākamo gadu laikā, 15 gadu laikā, mm, šīs tirgus pieaugs par 4 miljardiem eiro. Te ir ārkārtīgi liels potenciāls paslēpts. Un, protams, mums ir jādomā arī par kvalitātes kritēriju veidošanu. Komisārs Tajānī un Dalī abi divi ir izdarījuši apsvērumu šajā jomā, un noteikti, ka viņiem nāktu par labu arī idejas no parlamenta. Vēl kāda joma ir tāda negatīvāka, un te ir runa par satiksmi. Katru gadu 25 tūkstoši turistu cieš no uh, satiksmes negadījumiem. Eiropas Savienībā ir atšķirīgi noteikumi, it īpaši turisma jomā, attiecībā uz negadījumiem. Šādi negadījumi var novest pie ļoti lielām problēmām, tieši tāpēc, ka mums nav vienādu noteikumu. Ja šis eh, ziņojums noteikti tiks galvenokārt izskatīts transporta komitejā un mm, bieži vien uh, rodas problēmas, teiksim, Beļģijā tiek izmantots labās rokas princips, kas Vācijā netiek izmantots tik bieži. Arī uh, ceļzīmes nav vienādas, netiek pieņemta vienāda noteikuma attiecībā uz ceļzīmēm. Tāpat arī ir jāatcerās par galvas atbalstiem, taksometros un tā tālāk. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība varētu vairāk uh, darboties šajā jomā tā, lai šādu draudu nebūtu tik daudz. Godāmie kolēģi, Šajā atzinumā noteikti var iekļaut arī citas jaunas idejas. Janvārī mēs spriedīsim par atzinuma projektu šeit mūsu komitejā, februārī balsosim ītre komitejā un pēc tam arī balsosim plenārsēdē. Paldies, Madurela kungam vārds. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es izteikšos pavisam īsi, jo runa ir par pirmo viedokļu apmaiņu. vēlētos eh, izteikt dažas idejas, kas, manuprāt, ir svarīgas. Šāds Markakis kungs. Es domāju, ka ir vietā tas, ka ITRE sagatavo atzinumu šai transporta komitejas, šim transporta komitejas ziņojumam. Es domāju, ka um, tas ir ļoti, šī ir ļoti svarīga nozara, kas ir atbildīga par 5% Eiropas Savienības IKP, arī nodarbinātības jomā 9,7 miljonu darba vietu tiek radīti pateicoties turismam. Un 1,2 eh, miljoni uzņēmumu darbojas šajā jomā. Tātad, ko mūsu komiteja varētu darīt strādājot pie šī ziņojuma? Es domāju, ka mūsu komitejai būtu jāpievērš īpaša uzmanība tiem pasākumiem, kuri būtu jāīsteno, lai uzlabotu turismu uzņēmumu konkurētspēju. Būtu jāuzstāj uz um, uzņēmumu kvalitāti un dzīvotspēju. Tāpat arī es domāju, ka mums būtu jāuzsver izglītība, apmācība un saiknes starp nozēras vajadzībām un tad piedāvāto izglītību šajā jomā. Uh, Jāveicina arī pētniecība un attīstība, un ja mēs tik tiešām vēlamies būt konkurētspējīgi kvalitātes ziņā un cenu ziņā, tad ir jādomā arī par to, kā mēs varētu atbalstīt pētniecību turisma jomā, jo turismas ir daudz nozaru eh, jautājums. Un, kā jau teica Kacmarkakis eh, kungs, mums ir jācenšas panākt to, lai e, nozarei darbotos inovatīvas pieejas, inovatīvas pieejas. Mēs varētu izmantot kopienas pieeju, lai sasniegtu vismaz trīs mēģus. Tātad ņemtu vērā jau esošās zināšanas šajā jomā. Otrakārt, veicināt tehnoloģiju izmantošanu, lai ļautu uzņēmumiem labā, iegūt labākas pozīcijas tirgū un attiecīgi kļūt konkurētspējīgākiem. Un treškārt, veicināt labās prakses piemēru izplatību turisma nozarē, lai piemērotu piedāvājumu pieprasījumam un jaunajām turisma iespējām. Tehnoloģiskās platformas izveidošana būtu vēlama, kā to piedāvā komisija, un es domāju, tas būtu labs uh, instruments. Pat ja mūsuprāt, tomēr būtu jāpaplašina šīs platformas darbības lauks Proti, nevajadzētu aprobežoties tikai ar to, ko piedāvā komisija. Mēs domājam, ka būtu jāpaplašina šī platforma, lai, lai tā kļūtu par patiesu tehnoloģisko platformu, kas aptvērtu visus pētniecības un inovācijas aspektus. Un būtu jārunā vēl par dažiem punktiem šajā ziņojumā. Vispirms, nepieciešams analizēt paša sektora pienesums, lai sasniegtu mūsu nospraustos mēģus, tātad energoefektivitāte, piemēram, un būtu jāizmanto visas iespējas, kuras mums piedāvā Lisabonas līgums, un būtu arī jāanalizē mūsu pieņemto noteikumu ietekme uz nozari. Nu, mums noteikti būs iespēja par šo jautājumu runāt atkārtoti, attiecīgi detalizētāk, bet es vēlējos izteikt jau šos sākotnējos komentārus kā ANU referenti savas grupas vārdā. Paldies! Paldies, Lielas paldies Nīblers kundze! Paldies, priekšsēdētā! Vispirms pateikšos mūsu referentām par ļoti interesantajiem ievada vārdiem. Es jau priecājos par viņa atzinumu projektu. Ir ļoti svarīgi, lai mēs uh, arī Eiropas parlamentā domātu par eh, turisma jomas veicināšanu Eiropā. Turisms kā tāds ir saistīts ar daudzām citām jomām. Tas ir ļoti svarīgs ekonomikas faktors Eiropas Savienībā, un tieši tāpēc arī uh, tas ietilpst mūsu kompetencē domāt par stratēģiju nākamajiem gadiem. Otrais, ko es vēlējos teikt, ko tad mēs varētu šajā jomā darīt? Es uzskatu, jautājums par to, ko politiķi var šeit paveikt, un uh, gal galā ir daudz uh, tādu, kas darbojas turisma jomā. Es uzskatu, ka uh, no politiskās perspektīvas mēs varētu domāt par pievilcīgumu veidošanu šīm atsevišķajām firmām. Tas, kas ir ļoti būtiski, un Madurēlas kundze arī piekrita, ir svarīgi domāt par kvalificētu personālu. Es uzskatu, ka šeit mēs varam paskatīties arī, teiksim, uz mūsu dokumentiem, kas runā par profesionālo kvalifikācijas savstarpēju atzīšanu. Kāds ir Kokis kungs jau par to minēja, viņš runāja par darba laika noteikumiem. Uh, Sociālo lietu komitejā, manuprāt, arī ir runa par šo darba laiku direktīvu. Īpaši turisma jomā tas ir svarīgi, un pagaidām nav nekādas vienveidības šajos noteikumos. Zināmās jomās vajadzētu paredzēt atvieglojumus tā, lai netiek strikti runāts par minimālo darba laiku, bet ja ir jāsniedz kval kvalitatīvi pakalpojumi, tad ir jāparedz arī iespēja uh, nodrošināt pakalpojumus, teiksim, veselības aprūpes jomā. Tāpēc ir jādomā par elastīgu darba laiku. Vēl kāds jautājums mūsu referentam, bet varbūt to varētu arī nākamajā sanāksmē apspriest. Amerikāņiem ir ieviests turistu nodoklis. Un man tas nedaudz krīt uz nerviem. Uh, atklāt sakot, bet eh, man interesētu, vai tam ir arī kaut kāda ietekme uz turistiem. Vai tagad Amerikas Savienotās valstis apmeklē mazāk turistu, kopš ir ierie, ieviest šis turisma nodoklis? Es nezinu, cik tas ir liels, 30 dolāri vai kaut kas tāds, bet, nu, ja uz Amerikas Savienotajām valstīm dodas ar visu ģimeni, tad, protams, rodas uh, Jautājums, vai tiešām mēs gribam maksāt tādu summu? Tātad ir jautājums par to, vai tas ir kaitējis Amerikas Savienoto Valstu turismu industrijai vai nē. Lūdzu, nepārprotiet man, es te nerunāju par eh, to, ka uzreiz vajadzētu Eiropas Savienībā ieviest šādu nodokli, bet, nu, ja jau Amerikas Savienotās valstis to ir ieviesušas, tad varbūt arī mums par to kaut ko tādu vajadzētu padomāt. Uh, Tad es gribētu zināt, kāda ietekme šim nodoklim ir bijis uz turisma tirgu. Neredzu, ka kāds vēlētos runāt. Nē, jā, tomēr kāds gribēja runāt. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos izteikt sākotnējos komentārus. Vispirms vēlos pateikties kolēģim, kas mūs iepazīstināja ar šo prezentāciju. Jāsaka, bija nedaudz pārsteigts, ka mūsu komiteja pievērsusies šādu jautājumu risināšanai, ņemot vērā um, to, ka e, tēma tomēr drīzāk ir saistīta ar transporta komiteju, bet um, es domāju, ka tas tomēr ir nozīmīgi. Es vēlētos pievērsties jautājumam, kas saistīts ar veselības turismu. Es domāju, ka mums būtu jācenšas zināmā vērā harmonizēt attiecības Eiropas Savienības iekšienē, lai mēs varētu atgādināt, ka mums ir iespējas, ka pakalpojumu jomā mēs piedāvājam ko īpašu, un tā, piemēram, tu, e, veselības aprūpas turisms, e, dažādas kūras, kas ir pieejams tieši Eiropā un ne citviet pasaulē. Varbūt tas ir saistīts tieši ar kristīgo tradīciju, ar mūsu kultūru. Es nezinu, kā mēs to varētu nodēvēt, kā mēs varētu izvērst šo te eh, reklāmas kampaņu vai kā citādi mēs to varētu nosaukt, bet mums būtu jārunā par to, ko mēs varētu piedāvāt eh, pārējai pasaulē un harmonizēt šos te pakāpēms. Paldies! Paldies, un tagad vārds Gatsmerkāks kungam. Jā, Es gribēju nedaudz parunāt par šo pēdējo ideju. Jā, patiešām ir tā, ka Eiropa kopā uzņem šādas uh, apmeklētāju grupas no Āzijas, kas pāris dienu laikā apmeklē vairākas valstis, nu tad tādēļ uzskatīt var, ka Eiropa ir tāds kopējs kalamērķis. Uh, Vācijā ir ievērsti kūrorta nodokļi, tas ir tāds kā vietējais reģionālais nodoklis. Uh, nu, varbūt tas ir nodoklis par īpaši labo gaisu vai īpaši labām kaut kādām kurortu īpašībām, bet arī Spānijā ir kaut kas līdzīgs šādiem turistu nodokļiem. Jā, protams, ka ASV ieviestais nodoklis e, par to spriest ir vēl pārāk, jo tas tika ieviests pavisam nesen. E, protams, ka reakcija nav pozitīva, bet e, jebkurā gadījumā ir jāatcerās arī par dažādiem drošības pasākumiem Amerikā, kas varbūt Ameriku padara nepievilcīgāku turistiem. Jā, mēs varētu apspriest arī šādas idejas par nodokļu ieviešanu Eiropā. Liels paldies par jūsu paustajām idejām. Paldies! Neviens vairāk nevēlas izteikties, līdz ar to esam beiguši šo darba kārtības punktu. Janvārī mēs saņemsim atzinuma projektu un pēc tam februārī ir jāiesniedz arī grozījumi. Līdz ar to Mēs nevaram vēl atklāt nākamo darba kārtības punktu, jo bija paredzēts, ka mēs to izskatīsim pulksten 11.30. 11.30. Līdz ar to man nav nekādu citu ideju, kā vienkārši pasludināt pauzi mūsu sanāksmē. Es ceru, ka uh, es nebūšu vienīgais, kas sēdēs šeit uh, zālē, tad, kad ieradīsies Beļģijas prezidentūras pārstāvis. Lūdzu, izmantojiet šo pauzi, lai atpūstos, bet tomēr neaizmūciet prom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 liebe Kolleginnen un Cienījamie kolēģi un kolēģis, sveicu tos, kas vēl ir zālē pēc nelielā pārtraukuma, un, protams, es sveicu Beļģijas eh, klimata jautājuma un enerģētikas ministru Polu Maņeta kungu. Es atvainojos eh, par to, ka tik maz deputātu ir zālē. Šķiet, ka ir ļoti daudz sanāksmi, kas notiek vienlaikus, tātad vairākas komiteja sanāksmes, kas notiek vienlaikus paralēli. Es atvainojos un dodu jums vārdu, jūs varēsiet iepazīstināt mūs ar savu viedokli un kolēģi varēs uzdot jautājumus. Paldies! Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, paldies, ka esat ieradušies tik lielā skaitā uz šīm debatēm uz šo pirmo atskaiti, kur sniedz Beļģijas prezidentūra par klimata pakotni. Jūs eh, jau eh, man informējāt 12. jūlijā, uzaicināt 12. jūlijā, un tajā eh, reizē es jūs iepazīstināju ar prezidentūras programmu, un es tagad vēlētos jūs iepazīstināt ar tādu kā ziņojumu, jo noteikti gala ziņojums būs pieejams vēlāk, rīt ir paredzēta padome. Uh, Un tātad galīgo rezultātu mēs varēsim apstiprināt tikai rīt, tāpēc es nevaru priekšlaicīgi eh, parakstīties eh, zem šī dokumenta, kamēr nav skaidrības eh, par to, kāda būs rezultāta rītdienas sanāksmei. Pirms es sāku jūs iepazīstināt ar rezultātiem, es vēlētos runāt par uh, kontekstu. 12. jūlijā uh, Eh, bija skaidrs, ka padomē nebija um, īpaši plaša programma, bet tomēr šīs prezidentūras darbs ir bijis ļoti svarīgs, ja mēs raugāmies plašākā kontekstā dažus gadus atpakaļ un dažus gadus vēlāk. 2008. gadā bija ļoti svarīgs brīdis Francijas prezidentūras laikā, jo tobrīd mēs vienojāmies par klimata pakotni, uh, Un mums bija eh, tātad šī lielā vīzija par to, kas notiks Eiropas Savienībā turpmāko desmit gadu laikā, un 2009. un 2010. gadā mēs organizējām papildus eh, debats par šo jautājumu, tātad uh, konkrēti, kā mēs grasāmies īstenot šos mērķus, kurus esam nosprauduši 2020. gadam, lai tas viss nebūtu tikai abstrakti skaitļi, bet lai tas kļūtu par konkrētu rezultātu. Un otrkārt, ko darīt, lai turpinātu šīs diskusijas, par laika posmu pēc 2020. gada un domātu par tālāku nākotni, tātad laiku pēc 2020. gada. Un es domāju, ka mēs esam izmantojuši šo te relatīvo mieru likumdošanas procesā, lai pievērsto šīm diskusijām pēc būtības par enerģetikas vīzijām īstermiņā, ar īstermiņu domājot desmit gadus un arī ilgtermiņā. Tas, ka um, Eiropa padome nolēmusi organizēt īpašu sanāksmi 4. februārī, kad mēs runāsim tikai un vienīgi par enerģētikas jautājumiem. Tas liecina par to, ka šobrīd ir ļoti nozīmīgs brīdis, lai definētu Eiropas vīziju. Es negrasos tagad garu un plašu uzskaitīt dažādās sanāksmes, kas ir notikušas prezidentūras laikā, notika divas ministru sanāksmes, notika vairākas strateģiskās sanāksmes, uzaicinot partnerus, tāpat arī Eiropas Savienības ASV samits, arī ES Krievijas samits. Mēs piedalījāmies arī lielāko ekonomiku fórumā, notika ģenerāldirektoru sanāksme, 20 enerģetikas uh, eh, ekspertu grupu sanāksmes un tāpat arī vairākas konferences. Mēs vēlējāmies padarīt aktīvāku mūsu darbību enerģetikas jomā, uzaicinot, protams, politiķus, pētniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvis, lai viņi visi varētu iesaistīties šajā procesā, dalīt, zinā, darīt zinām savu vīziju, uh, Tā, piemēram, arī Eiropas parlamentā notika diskusijas par dažādiem jautājumiem, un šo pēcpusdienu 13.30 ir paredzētas ļoti interesantas diskusijas par, ar mūsu Eiropu pārstāvjiem un zinātnisko aprindu pārstāvjiem par uh, mūsu vīziju 2050. gadam. Tas notiks šeit Briselē, un jūs esat laipni aicināti. Es zinu, ka ITRA komiteja no savas puses ir ļoti intensīvi strādājusi pie šiem jautājumiem. Mēs varam priecāties par to, ka esam pieņēmuši četrus pirmos deleģētos aktus Eiropas Savienības vēsturē par ļoti nozīmīgiem jautājumiem, jo runa ir par energoefektivitāti um, televizoriem, um, veļas mašīnām un citiem sadzīves uh, tehnikas. Uh, objektiem. Tātad tas ir ļoti svarīgs jautājums. Pēc būtības mēs strādājām pie trim galvenajām prioritātēm - energoefektivitāte, patērētājs un investīcijas infrastruktūrās. Daži vārdi par patērētājiem vispirms. Es vēlējos un Beļģijas prezidentūra vēlējās, lai šis jautājums, patērētā jautājums, būtu prezidentūras centrā. Kāpēc? Tāpēc, ka jau aptuveni desmit gadus, patiesībā vairāk nekā desmit gadus, mēs cenšamies īstenot Eiropas enerģētikas tirgus liberalizāciju un ir pienācis laiks izdarīt pirmos secinājumus un paraudzīties uz to, vai visi tie solījumi, kurus mēs esam devuši patērētājiem, tik tiešām ir izpildīti. Un jāsaka, ka eh, tika konstatēts, ka tas, tā joma, kurā mēs saņemam visvairāk sūdzību, ir enerģētikas joma. Un tāpat arī enerģētikas nabadzība, proti tas, ka daļa pilsoņu nevar uh, saņemt minimālo enerģijas daudzumu, lai uh, dzīvotu cilvēku cienīgu dzīvi, uh, ka ir tik daudz cilvēku, kas ir šādā situācijā, proti 50 līdz 120 miljoni. Tas ir ļoti liels skaitlis, un tāpēc 2010. gadā, eh, jo īpaši ir jā, jādomā par šo jautājumu, jo tas ir Eiropas gads cīņai pret nabadzību. Tāpat arī piefiksēju eh, darbu, ko jūsu parlaments ir veicis šajā jomā, un mēs centāmies panākt to, lai diskusijas par patērētājiem tik tiešām notiktu. Viens no maniem kolēģiem kas darbojas um, enerģijas padomē. Uh, priecājos par to, ka pirmo reizi desmit gadu laikā mēs runājam par patērētājiem. Tātad mēs runājam par enerģētikas tirgus liberalizāciju jau desmit gadus, bet uh, neesam vēl runājuši par patērētājiem. Tātad bija pienācis brīdis par to runāt. Neformālā ministru padome lielu daļu darba veltīja šim jautājumam. Mēs aicinājām komisiju sagatavot ziņojumu un es pateicos komisijai un tās dienestiem, kas ļoti īsā laikā sagatavoja ziņojumu par situāciju uh, patērētājiem. Tas tika sagatavots mazāk nekā trīs mēnešu laikā. Nu, īpaši es neiedziļināšos šajā ziņojumā. Daži skaitļi - 13% Eiropas Savienības iedzīvotāji, 65 miljoni iedzīvotāji patērē divreiz vairāk um, par enerģiju nekā, teiksim, ir vidējais rādītājs eh, nacionālajā līmenī. Un 8%, 8 iedzīvotāji šobrīd nespēja samaksāt saulēcīgi rēķinus. Padoma nolēma pieņemt uh, secinājumus, tas notiks rītdienas sanāksmē. Uh, cenšoties panākt to, lai šis jautājums par patērētājiem un jo īpaši neaizsargātākajiem patērētājiem paliktu darba kārtībā. Mēs īpaši tālu eh, neejam satura ziņā, bet mēs vēlamies panākt to, lai darbs turpinātos un mēs aicinām regulāri informēt par to, kāda ir situācija tieši no patērētāja viedokļa. Tā tas līdz šim nav bijis un Mēs grasāmies atbalstīt visas iniciatīvas, kas ļaus labāk koordinēt to, kas notiek tieši uzklausīšanas ziņā, patērētāju uzklausīšanas ziņā, un te es domāju eh, Londons fórumu vai arī, piemēram, Eiropas uh, starpnieku lomu. Es priecājos par to, ka pirmo reizi stratēģijas dokumentā 2020. gada stratēģijai, kurā, par kur mēs arī runāsim rīt, vesela nodaļa ir veltīta patērētājiem. Tas, ka tas parādās šajā dokumentā, liecina par to, ka šis jautājums jau tiek risināts un parādās pirmie rezultāti. Es priecājos arī par to, ka tādas tēmas, kā piemēram nepieciešamās investīcijas, lai nodrošinātu vietos skaitītājus, uh, arī šobrīd tiek apspriestas komisijā jau ilgāku laiku, arī uh, parlamentā, un kolēģi padomē arī par to domā mums ir jāveic uh, eh, sociāla-ekonomiskie izvērtējumi, lai garantētu to, ka no tā tik tiešām iegūs patērētāji un ne tikai ražotāji un piegādātāji lai arī mēs varbūt atbalstam Eiropas reindustrializāciju, bet vispirms ir jādomā par patērētājiem. Otrs jautājums - energoefektivitāte. Tā ir viena no trim lielajām prioritātēm klimata pakotnes ietvaros. Un e, ir zināmas bažas, ka Eiropa neizmanto visas iespējas, kuras tā varētu izmantot, jo e, patentu ziņā, tehnoloģiju ziņā mēs esam solīti priekšā pārējiem energoefektivitātes jomā. Mēs zinām, ka mēs varam sasniegt ambiciozus mērķus un ka tas um, dot labumu ne tikai klimata ne tikai vidas aizsardzības jomā, bet radītu arī jaunas darba vietas. Taču pirmie rezultāti neļauj mums būt īpaši optimistiski noskaņotiem, jo, ja nekas nemainās, ja pārējie rādītāji paliek nemainīgi, ja mēs īstenojam pasākumus tādus kā šodien, 2000. De... Des, desmitajā gadā uh, mums neizdosies panākt eh, nepieciešamos rezultātus un eh, tādu, piemēram, 2020. gadā mēs nepanāksim vēlēto. Tāpēc mums ir jārūpējas par to, lai šis jautājums būtu Eiropas Savienības prioritāšu vidū. Mēs par to runājām arī eh, neformālajā sanāksmē septembrī un par to runāsim arī rīt Eh, pusdienu laikā. Kāpēc pusdienu laikā? Nevis tāpēc, ka šis jautājums ir maz svarīgāks, bet tieši pusdienu laikā mēs varam eh, pavisam atklāti un tieši diskutēt un nodrošināt to, ka šī tēma ir mūsu darba kārtībā. Mēs raudzīsimies arī par to, uz, par to, lai šis jautājums parādītos 4. Eh, februāra sanāksmē, Van Rompēkungs un viņa līdzstrādnieki centīsies panākt to, lai uh, valstu valdību um, vadītāji atbalsta to kā prioritāti, lai Eiropas Savienība varētu kļūt par vadošo energoefektivitātes jomā. Un tas ir saistīts arī ar energo neatkarību, bet mums ir nepieciešama vēlme vispirms. Es priecājos arī šajā kontekstā par to, ka parlaments un padomi ir spējuši vienoties par fonda izveidi Uh, fonda, kas iz, izmanto uh, šo te atvesļošanās plānu neizmantotos līdzekļus 146 miljonus, lai uh, izmantot to jaunam fondam, kas varētu atbalstīt vietējās varas pārstāvis, uh, veicinot energoefektivitāti. Tas varbūt uh, nav īpaši liels atbalsts, bet tas tomēr uh, palīdz vietējām pašvaldībām. Tas ir ļoti svarīgs uh, svirs faktors, un tas var palīdzēt uh, arī pilsoņiem labāk izprast jautājumus, kas ir saistīti ar šā mērķa sasniegšanu. Pēdējā lielā prioritāte, par kuru mēs runājam šīs te prezidentūras laikā, ir investīcijas infrastruktūrās. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu piegāžu drošumu, un tas ir nepieciešams arī tāpēc, lai izveidotu reālu integrētu Eiropas tirgu, un tas ir nepieciešams arī tāpēc, ka mēs vēlamies īstenot rūpniecisko revolūciju, pārējot pie tāda enerģetikas kokteļa, kas būtu ilgspējīgāks un kurā mēs izmantot arī atjaunojamos enerģijas avotus, lai mēs izmantotu viedos tīklus. Tāpēc ir nepieciešams šīs investīcijas infrastruktūrās. Eiropas klimata fonds norāda uz to, ka mums būtu jāinvestē apmēram 52 miljārdi eiro vidēji gadā līdz 2020. gadam, ja mēs vēlamies īstenot šo mērķi. Runa ir par 2,5% kopējo Eiropas Savienības izdevumu gadā. Un, um, tātad tās ir investīcijas, kas ir diezgan ievērojams un kas var mums palīdzēt sasniegt mērķus. 2020. gada stratēģijas ietvaros 4 miljārdi jau tika paredzēti šim nolūkam, bet ir jāsaprot, ka šīs strateģiskās investīcijas šobrīd nav iespējams spontāni realizēt tirgū, vai nu tāpēc, ka tas viss ir saistīts ar ļoti multinacionāliem aspektiem, arī ar to regulējumu, kāds ir tirgū, un tāpēc mums ir jānodrošina šie trūkstošie savienojumi posmi, lai mums būtu fina, nepieciešamās finansējuma tehnoloģijas. Komisija rīt informēs padomu par šiem 59 projektiem gāzes un elektrības jomā. Tāpat arī par projektiem, kas attiecas uz oglekļa uztveršanu, noglabāšanu un saules un vēja enerģiju. 96% līdzekļu jau ir tikuši izmantoti. Ņemot vērā to, cik šis jautājums ir svarīgs, mēs esam paredzējuši sanāksmi kopā ar ECB un arī gāzes un um, elektrības tīkla, um, tīkla pārstāvjiem. Atgriezīsimies pie šī jautājuma, arī strādājot pie komisijas paziņojuma Es vēlētos atgādināt arī, jo tas ir svarīgs jautājums Beļģijas prezidentūrai, ka rīt mēs informēsim par sadarbības vienošanos par Melnās jūras projektu un par vēja uh, enerģijas projektu īstenošanu. Es priecājos par to, ka ir bijusi iespēja pātrināt šī projekta īstenošanu Beļģijas prezidentūras laikā, jo tieši Beļģija iepriekšējā gadā bija uzņēmusies šo iniciatīvu, lai uzsāktu sadarbību, multinacionālu sadarbību. Mūsu potenciāls ilgtermiņā ir milzīgs. Mums ir iespējas 2050. gada gadā sasniegt simtprocentīgu atjaunojumu enerģiju izmantošanu. Mums ir šāds potenciāls, tāpēc ir nepieciešams uh, uzsākt uh, spēcīgas apņemšanās un arī tas ir jautājums, par kur mēs regulāri diskutējam. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, es vēlējos pavisam īsi jūs iepazīstināt tātad ar šo sākotnējo ziņojumu. Pēc brīža es būšu gatavs atbildēt uz visiem jautājumiem, kurus jūs vēlētos uzdot. Es nobeigumā vēlētos pateikties par to, ka mums ir bijusi iespēja tik koordinēt sastrādāties ar eh, Spānijas prezidentūru un Ungārijas prezidentūru, kas pārņems eh, mūsu darbu nākamā gada 1. janvārī. Tas norāda uz to, ka trijo darbojas veiksmīgi un ka tās iniciatīvas, kuras mēs esam uzsākuši, mums eh, būs, mums ir iespēja arī nodrošināt šo pāreju, un to mēs darīsim rīt. Pateicos jums par uzmanību, un esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Herr Minister, ich darf mich bedanken. Lielas paldies, ministra kungs, pirmām kārtām pateicos jums par uh, jūsu runu, no nu, tām kārtām arī par uh, ļoti labo sadarbību šī, šo sešu mēnešu laikā. Manuprāt, tas, ko jūs teicāt noslēgumā, ir ļoti svarīgi. Arvien vairāk uh, izpaušas tas, ka trīs prezidentūras sadarbojas savā starpā, ka tās var vienoties. Un, uh, tas dod ļoti daudz. Tas nozīmē, ka ik pēc sešiem mēnešiem nesākas kaut kas jauns. Spāniju un Ungāriju noteikti tas viss ļoti labi uh, funkcionējis. Pirmais, uh, pirmā runātāja pieteicās uh, Jordanas Cizeljas kundze. Lielas paldies par to, ka devāt man vārdu. Lielas paldies, ministra kungs, par šo ļoti interesanto ievadu. Saņēmām ļoti daudz informācijas par jūsu darbu un arī par to, kas uh, tūlīt notiks, kas notiks tuvākajās dienās. Jūs pieminējāt Beļģijas prioritātes. Es vēlētos izteikt komentārus un vēlētos norādīt uz dažām lietām, kas, manuprāt, būtu jāiekļauj turpmākajā darba kārtībā, tad, kad tiksies enerģētikas ministri. Uh, Sākšu ar Eiropas jautājumu, un tas noteikti ir nopietni jāapskata. Te ir runa par tiesību aktu īstenošanu. Mums ir otrā liberalizācijas pakete, trešā liberalizācijas pakete, un pat jau pie otrās pakotnes mēs saskarāmies ar problēmām. Es pat īsti nezinu, kas notiks ar trešo pakotni. Ir pilnīgi skaidrs, ka Eiropas komisijai ir jāuzņemas atbildība bet eh, tieši ministrijas ir tās, kas var paveikt daudz vairāk. Tās darbotos daudz efektīvāk, ja būtu runa par tiesību aktu īstenošanu. Es tiešām vēlētos, lai ministri runātu par šo jautājumu katru reizi savu tikšanos laikā. Pēdējā gadu laikā enerģētikas jomā esam izstrādājuši vairākus strateģiskus dokumentus. Es pat uzreikstos teikt, ka mums ir vairāk dokumentu nekā mums ir vajadzīgs. Šie strateģiskie dokumenti tiek izstrādāti, lai mēs varētu sasniegt savus mērķus, taču šos mērķus mēs nekad nesasniegsim, ja uh, mēs neizstrādāsim dokumentus, kas ir noderīgi industrijai, ekonomikai, jo tieši šīm nozarēm taču ir jāīsteno mūsu mērķi. Enerģētikas nozarei ir vajadzīga ilgtermiņa drošība un stabilitāte, paredzamība, skaidri noteikumi, kas netiks mainīti katru nākamo gadu. Ja runa par 2020. gada stratēģiju, komisārs ir paziņojis jau par 2030. gada stratēģiju, taču Manuprāt, mums ir jādomā par stratēģiju līdz pat 2050. gadam. Mums ir vajadzīga konsekvence un stabilitāte tā, lai ekonomika varētu uzdrīkstēties vairāk, tad, kad ir runa par investīcijām. Nākamais punkts jūs pieminējāt arī diskusijas par enerģijas infrastruktūras finansēšanu. Uzskatu, ka mums vajadzētu runāt vairāk par konsekvenci starp dažādiem instrumentiem. Uh, Jūs esat ministrs gan klimata pārmaiņu jautājumos, gan enerģētikas jautājumos. Ja runa par klimata pārmaiņām, mēs vēlamies samazināt izmešus, taču tajā pašā laikā mēs zinām, ka enerģijas jomā mums ir jāpabeidz iekšējais tirgus. Tā kā ir tik daudz atbalsta schēmu un finansēšanas mehānismu, ETS mehānismu, kas visi darbojas paralēli, tad īstenībā mēs zināmā veidā degradējam iekšējo tirgu. Es gribētu dzirdēt jūsu komentārus šajā jautājumā. Ir jānodrošina konsekvences starp šiem dažādajiem instrumentiem. Pēdējais punkts. Jūs pieminējāt, ka attiecībā uz klimatu un vidi mēs nesam pietiekami daudz panākuši. Uh, Jūs teicāt, ka mums ir jā, jāpieliek vairāk pūliņu un ka par to jūs runāšot pusdienu laikā. Taču es varu jau tagad jums pavēstīt, ko ministri teiks šajās pusdienās. Ministri teiks, jā, tā ir mūsu prioritāte, protams, mums ir jādara vairāk, bet īstenībā nekas realitātei netiks veikts. Uzdod jums jautājumu, vai jums ir kādi jūtamāki, konkrētāki priekšlikumi, kā mēs varētu veiksmīgāk darboties energoefektivitātes jomā? Vai jūs uzskatāt, ka vienkārši juridiski saistieši mērķi energoefektivitātes jomā ir pietiekami, lai mēs varētu efektīvāk darboties. Paldies! Danke, Herr Vorsitzende. Ä, äh, ä. Äh. Nākamā runātāja. Merkīs kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, kā ieradāties pie mums. Vēlētos jūs sveikt. Jūs esat paveicis ļoti daudz, un cerams, ka tas nodrošinās pamatu stabilai, ilgspējīgai enerģijas attīstībai Eiropā. Es apsveicu jūs arī par to, ka esat strādājis enerģijas navadzības izskaušanas jomā. Tas ir labs sākums, bet, protams, ka ir jādara vēl vairāk. Mums ir jādomā par statistiku un par darbību koordināciju. Darbs šajās jomās ir jāvirz uz priekšu. Tagad es vēlētos likt uzsvaru uz jautājumu, kas jums noteikti ļoti interesē. Tas ir patērētāji un taupīšanas pasākumi. Mūsu komitejā mēs esam daudz par to runājuši. Vakar bija ļoti augsta diena, un es pamanīju pat eh, veselu pingvīnu bariņu pie Berlamona ēkas. Šķiet, ka Eiropas komisijai vajadzētu vairāk domāt par energomarķējuma jautājumiem. Nu, līdz 2020. gadam tiek ieteikts ietaupīt līdz pat 44 miljoniem eiro. Šo naudu varētu ietaupīt, veicot dažādus energotaupīšanas pasākumus dažādās ierīcēs, karstā ūdens sildītājus un tā tālāk. Uh, Taču, lai to panāktu, mums ir jāpieliek vairāk pūliņu. Nesen panācām, ka Eiropas parlamentā tika pieņemta regula par energo marķējumu. Gribētu galveno uzsvaru likt uz diviem punktiem. Energo taupīšana. Par to es entuziastiski iestājos. Jūs teicāt, ka līdz 2030. gadam mums vajadzētu ietaupīt līdz pat uh, 50% enerģijas. Diemžēl saistoši mērķi nav noteikti. Es uzskatu, ka mums vajadzētu pāriet pie saistošiem mērķiem pēc iespējas ātrāk. Saistoši mērķi varbūt nav labākais veids, kā nodrošināt energotaupīšanu, bet, lai mēs tiešām varētu efektīvi darboties, varbūt ir vajadzīgi. Ja mēs vēlamies panākt 20% samazinājumu līdz 2020. gadam, mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk, lai izveidotu ietvaru šo mērķu sasniegšanai. Ir jānosaka arī skaidrs atsaucas gads. Jūs runājāt arī par fondiem. Vai pareizāk sakot par vienu fondu, kas ir paredzēts vietējai en enerģijas ražošanai. Es iestājos par vietējo vai mikroenerģijas ražošanu. Taču pašlaik izskatās, ka šie punkti nav iekļauti jūsu politikā. Jūs runājat par patērētājiem, taču mums ir jādod iespēja patērētājiem ne tikai taupīt enerģiju, bet arī to ražot. Uzskatu, ka tas būtu ļoti spēcīgs instruments. Es arī gribētu uzdot jums jautājumu, vai jūs vēlaties, lai fonds runātu par šo punktu. Ja tā, tad ir būtiski sākt strādāt pie viedotīk tīklu izstrādes. Protams, ka dalība valstis ir atbildīgas par šiem jautājumiem, bet es gribētu zināt, ko jūs darīsiet pēdējās dienās savas prezidentūras laikā, lai aicinātu pārējās valstis iesaistīties šajos jautājumos. Odīkungs. Paldies priekšsēdētājiem, paldies ministra kungs, ka esat ieradies um, šeit parlamentā. Es vēlētos apsveikt jūs un apsveikt visu Beļģijas prezidentūru. Jūsu darbs ir atstājis iespaidu uz Eiropas um, Savienību. Un es domāju, ka jūs pamatīsiet šos pienākumus. Jūs uh, nevēlos teikt, varbūt garlaikojusieties vadot Beļģiju, bet es tomēr vēlētos apsveikt jūsu darbu četri komentāri par energoefektivitāti. Jūs runājāt par šo fondu, bet es vēlētos, lai mēs īpaši nepalielinam dažādu struktūru veidu, eh, skaitu. Mums ir daudz dažādu struktūru ar prezidentiem, direktoriem un tā tālāk un tā joprojām. Tas viss izmaksā ļoti dārgi, turklāt ir grūti tajā visā orientēties. Runājot par patērētājiem, mēs gadiem ilgi esam veidojuši tirgu balstoties uz patērētājiem un šobrīd mēs domājam par ražotājiem vairāk. Es domāju, ka ja mēs pievērst no jaunu uzmanību patērētājiem, tas būtu tā vērts. Un jūs sakat arī, ka uh, pilsoņi ir pārsteigti uh, par liberalizācijas rezultātiem. Es domāju, ka varbūt ar kādu observatorijas palīdzību vajadzētu komunicēt ar pilsoņiem un Varbūt mēs varētu uzsākt parlamentārās iniciatīvas, eh, teiksim, patērētā aizsardzības direktīvas ietvaros, par kur šobrīd tiek diskutēts, mēs, runātu, mēs varētu runāt attiecīgos pantos, kas ir veltīti enerģētikas jautājumiem. Es eh, katrā ziņā atbalstītu šādu pieeju. Un trešais komentārs kl par klimata pārmaiņām. Jūs teicāt, 2008. gada eh, gadā Francijas prezidentūras laikā tika uzsākt iniciatīva, un ko jūs domātu par uh, šo te e, CO2 mehānismu, jo komisijai tika uzdots veikt pētījumu, lai izvērtētu, kāda būs ietekme uz visiem spēlētajiem tirgu. Un visbeidzot, par infrastruktūrām e, jūs pieminējāt ECB, bet es vēlētos Eiropas Investīcija Banka, bet es eh, vēlētos, lai jūs neatbalstītos tik lielā mērā uz Eiropas Investīcija Banku, jo mums neizdodas pārvaldīt šo banku kā jebkuru kredītu eh, iestādi. Tā tomēr mums būtu jācenšas panākt to, lai tā būtu uh, banka, nevis vienkārši šāds te investīcija avots. Mums būtu jādomā par to, ka mēs paredzam investīcijām īpašu sadaļu Eiropas Savienības budžetā, lai atvēlētu to lieliem projektiem, piemēram, ITER un tam līdzīgiem. Tālāk parunājot par infrastruktūrām, es uzdevu jautājumu vakar Otinger kungam, jāsaka, ka viņa atbild nebija pilnīga, bet vai jums būtu viedoklis par kopīgu gāzes iepirkšanu Kaspijas jūras reģionā? Uh, ir uzsākt šādu iniciatīvu, bet īsti nav skaidrs, kas ar to notiek, vai jūs par to esat runājuši padomē. Un visbeidzot, jautājums, kas varbūt ir politiskāks un uz kuru Otinger kungs vakar neatbildēja, vai mēs pilsoņi, pilsoņu pārstāvi deputāti varam saņemt garantijas tam, ka enerģētikas tīkli, gāzes, elektrības paliek valstu uh, īpašumā, jo liberalizējot operators, mēs vairs īsti nezinām, kam pieder šie tīkli, un vai jūs varētu sniegt politiskās garantijas, ka šī uzraudzība notiek, un ka, piemēram, rīt Gazprom eh, nekļūs par īpašnieku eh, visam tīklam, vai, teiksim, ķīnieši, kas jau tagad iegādājas daļas Grieķijā, tātad, lai nebūtu šādas te slēptās investīcijas un tādējādi uh, ārzem īpašnieki kļūt par īpašniekiem, lai mēs nodrošinātu to, ka mūsu tīkls mums pieder. Paldies! Podničonci, e, paņi ministrē. Liels paldies, priekšsēdētāji, godētais ministra kungs. Prezidentūras noslēgums ir e, arī laiks, lai apkopot rezultātus. Es arī gribētu uh, uzteikt jūsu panākumus un jautājums, kādus uzdevums jūs nodosiet saviem ungāru kolēģiem kā prioritārus jautājums, vai jums ir šāds saraksts. Jūs minējāt enerģijas efektivitāti, to minēja arī vairāk kolēģi. Un šeit ir daudz uh, rūpju. No jūsu sacītā šķiet, ka 20% ietaupījumi Šis mērķis netiks sasniegts līdz 20. gadam. Cenas ir ļoti lielas, 13 lielām skaitai eiropiešu. Kas būtu jādara parlamentam, lai 20% samazinājumu mēs varētu sasniegt līdz 20. gadam? Vajadzētu koncentrēties uz investīcijām, lai samazinātu uh, zaudējumus tīklos, vai vispirms būtu jāraugās uz citiem enerģijas avotiem, mazākajām centrālēm, kuras atrastos tuvāk patērētājam? Vai būtu jāmaina likumdošana? Vai mums būtu jāmaina, jāgroza likumi, lai nodrošinātu, ka enerģijas efektivitāte tiktu īstenojama. Un tad, ja jā, tad kādas direktīvas būtu jāgroza? Paldies! Patrītis kungs, lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem, godētais ministra kungs, liels paldies par uh, jūsu skaidro uh, redzējumu ilgtermiņa redzējumu enerģētikas sektorā līdz 50. gadam, bet es domāju, ka jūs varēsiet man piekrist, ka līdz tam laikam, nu, būs arī, zinām, notikuma attīstība. Es varu piekrist to dīkunga sacītajam par to, ka dažas dalība valstis sāks liberalizēt savus tirgus ja viņiem ir kādas uh, lielas infrastruktūras, piemēram, kodola uh, enerģijas centrālas, bet nav pietiekami finanšu resursi, tad viņas nonāks tādā situācijā, ka privātais strateģiskais investors kļūs par uh, Eiropas Savienības naudas izveidoto tīklu kontrolieri. Uh, Mums vajadzētu šeit tādu harmoniskāku politiku. Varbūt jau tagad mums vajadzētu sākt domāt par to, ko vēlas dalību valstis un koordinē dalību valsts nostājas Eiropas Savienības līmenī. Tad mums būtu daudz skaidrāks priekšstats par situāciju. Es uzdošu šo pašu jautājumu arī Otingar kungam, komisāram. Mums ir jāsāk pārskatīt en, dalību valstu enerģijas plāni Un tad ir arī jānāk klajā ar priekšlikumiem, rekomendācijām tām dalību valstīm, kurām ir uh, nepieciešams kādas jaunas idejas par jā, jādunāmo enerģētikas avotu izmantošanu un tam līdzīgi. Tādā veidā mēs ietaupīsim laiku un naudu. Un nākotnē varēsim arī izveidot daudz vienotāku enerģijas tirgu Eiropas Savienībā. Otrs jautājums sekojošs Eiropas parlamenta prezidents Buzeka kungs un arī padome ir izteikusies par nepieciešamību radīt darba grupu enerģijas resursu avotu iegādē no trešajām valstīm. Kad šā darba grupa varētu tikt izveidot un kad tā varētu sākt darboties? Lielas paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds uh, Maņēts kungam. Lūdzu, ministra kungs, atbildiet! Paldies, dāmas un kungi, godātie kolēģi. Daži vārdi par enerģijas efektivitāti. Jūs uzdevāt daudz jautājums par šo, esmu ļoti priecīgs par to, nu, jo jautājums nu dien ir svarīgs. Tad kā rīkoties? Jūs ļoti labi zināt, kādas ir debats par šo, jūs zināt, ka Eiropas parlaments arī runājis divās ziņojumos eh, par šo jautājumu, un kur ir viens un tas pats secinājums. Uh, par visiem šiem elementiem, jo īpaši attiecībā saistošiem mērķiem. Es domāju, ka pirms tam tā vietā, pirms mēs koncentrējamies uz šo jautājumu, protams, tas ir svarīgs um, par šiem saistošiem mērķiem, tomēr ir arī vēl darāms darbs, lai nodrošinātu, ka enerģijas efektivitāte kļūst, vai atkal no jauna kļūst, bet, nu, drīzāk kļūst par Eiropas Savienības prioritāti enerģētikas pakotnē. Šai pakotnē trīs mērķi CO2, tas tāds transversāls, atjaunāmie resursi un tad enerģijas efektivitāte. Ener enerģijas efektivitāte ir gan svarīga, visi ir pārliecināti par to, ka tas ir labākais, ko darīt, tātad, kā ir um, jāsamazina patēriņš, labāk ir mazāk patērēt, nekā radīt, jā, vairāk uh, gāzes vadu vai vairāk atjaunojamai enerģiju avotus. Tātad tas ir ļoti svarīgi. Tieši arī no sociāla-ekonomiskā viedokļa. Un tad arī šis ir mērķis, kas ir vismazāk uh, atbalstīts šajā pakotnē. Tas nav pārmetums, bet es domāju, tas ir jālabo. Starp šīm dažādajām pār, prioritātēm, kādas ir noteikts Eiropā padomas samitā 4. februārī, tur ir minēts arī enerģē, enerģijas efektivitāte 2020 komisijas stratēģija, enerģijas efektivitāte arī ir citāta, tas arī ļoti labi. Uh, Un tur ir vēl trīs, četras prioritātes. Tātad šī ir jābūt, lai šai prioritai jākļūst par numuru viens. Un tas ir politiskais darbs, lai visi Eiropas institūcijas būtu viensprāts, kā tas ir mūsu galvenais mērķis. Lai Eiropas Savienība kļūtu par pasaules flagmanu enerģijas efektivitātes jomā. Tad, kad tas kļūst par visu kopīgu mērķu un prioritāti, tad jau mēs to arī pēc tam varam izlocīt dažādās konkrētos, eh, konkrētās saistībās. Protams, ka ir jāturpina politiku normalizācija, proti, ka ir jānosaka normas, tās ir bijušas jau efektivitātes, mums efekt, tās ir efektīvas, mums ir ādelģētie akti Arī automobīļu jomā ir ļoti daudz normu, tāpat laikā šīs industrijas ir cīnījušās pret šīm normām gadiem ilgi, bet tagad, kad mēs esam pārgājuši pie 108. normām, tad vidējo emisiju līmenis samazinās ievērojami ātrāk nekā tas bija paredzēts uh, sākotnēji. Sākotnēji tiek teikts, ka normas ir ļoti sarežģītas, bet izrādās, ka nekas sarežģīts tas nebija. Tas bija labs vēstījums rūpniecībai. Un šeit varu piekrīst uh, kundzei, ka uh, ir, protams, jādod dod uh, skaidrību arī uzņēmumiem, kur investēt un kā ir jānormalizē šī industrija un politika, un tad mums ir jāidentificē nozeres, kur nav šīs normas, nu ne jau tādēļ, lai radītu birokrātiju un lai visu harmonizētu, bet ja mēs vēlamies kļūst par, Eiropa, par pasaules vād, uh, flāgmanīšu, tad uh, ir jāsaprot, kāda ir Eiropas Savienības mērķi. Beļģijā ir federālā vīdes aģentūra. Tās mērķis ir eh, identificēt nozares, kur nav normas. Un es atkārtoju nevis tādēļ, lai radītu birokrātiju, bet uh, lai mūsu industrijas labi zinātu, ka viņu veiktspēja tiek arī atzīta un lai šīs normas arī veicinātu konkurētas spējas. Piemēram, arī šodien uh, izolējošie materiāli un tam līdzīgi, visi šie materiāli, kas ir svarīgi, arī celtniecības, nekustamā īpašumā, nekustamā īpašumā jomā, tur nav šīs normas, līdz ar to tur ir visai liels uh, absurds, kas pēc tam būs jau daudz, eh, par to būs dārgi jāmaksā 10, 20 gadus vēlāk. Ir jāturpina šīs ļoti skaļais norādes darbs, arī ASV jāraugās, cik daudz aģentu darbojas šajā jomā nosaka normas un viņus atbalsta arī uzņēmumi. Tātad šis ir pirmais darbs, kas ir veicams. Otrs ir pētniecība attīstība. Tā, tas arī veicinās enerģijas efektivitāti kļūt par prioritāti pētniecības attīstības kontekstā, un Eiropas Savienībai pie tā ir jāstrādā. Mums ir inovatīvas tehnoloģijas, mums ir nepieciešama vairāk šā tehnoloģija, lai varētu tās izplatīties tālāk. Arī citi valsts atbalsta mehānismi šeit jārunā, protams, par subsīdijām, līdzfinansēm, bet nevajadzētu uh, finansējumu nolikt pāri visam. Vispirms ir jābūt politiskajām prioritātēm. Un tad arī, ir, piemēram, arī raudzēsim finansējumu, valsts iepirkumu un tam līdzīgi. lai arī valsts sektorā varētu izmantot šīs tehnoloģijas. Tātad šim ne tikai ir jābūt mērķim, bet arī Eiropas politiskai realitātei. Vai mums ir nepieciešams aizstoši mērķi, jā vai nē, es personīgi uzskatu, ka ir nepieciešama, bet padomē vēl nav uh, sniegta gala vienošanās, līdz ar to es nevaru kā padomas pārstāvis jums sniegt skaidru atbildi par to. Mē, saistību, saistošo mērķi mērķu ideja nav radīt problēmas dalību valstīm, bet pateikt skaidri, kas ir jādara. Mēs runājam par. Izrunāju, uh, minējāt arī par tātad uh, šo mērķu īstenošanu, tas ir vairāk komisijas rīcībā, protams, tas ir svarīgi, lai dalību valstis kā varētu atbilstīgi transponēt uh, šo pakotni martā, un komisijai jāuzrauga šī transponēšana, īstenošana. Uh, Mēs redzam, ka tur, kur mums ir skaidri mērķi, skaidri skaistoši mērķi, tas palīdz dalību valstīm. Arī manai valstī bija problēmas iesniegt uh, savu plānu par atjaunājumiem enerģijas avotiem, bet mēs iesniedzām gal beigās šo plānu. Un tas mums piespieda veikt ļoti interesantu darbu, lai atbildētu uz komisijas uzdotiem jautājumiem, lai parādītu, kādā veidā mēs esam iecerējuši sasniegt šos saistošos mērķus. Mums vajadzēja arī diskutēt ar visiem visiem uh, politiskajiem līmeņiem, vietējo, lokālo, reģionālo, runāt arī ar tīklu pārvaldītājiem, operatoriem un Tam līdzīgi tādējādi mēs īstenojām tad kolektīvu pārdomu dinamiku, kādā veidā mēs varam sasniegt šo mērķi. Manuprāt, ja mums būtu kas ekvivalents līdzīgs arī enerģijas efektivitātes uh, jomā, tad arī būtu ārkārtīgi liela dinamika un mobilizācija arī starp nozarēm un pašās nozarēs, ka tas mums palīdzētu aicināt arī deputātus, kuri vēl nav pārliecināti par uh, šo uh, saistošo mērķu priekšrocībām, tiešām to pārdomāt, ka tas var radīt arī tiešām ļoti interesantu sadarbību, nevis uh, tikai kā slogu. Jo dalību valstīm tas palīdz zināt, kas konkrēti viņiem ir jādara, un nevis tikai uh, padoties tādai mākslinieckai improvizācijai. Jūs man uzdodat arī vairākus jautājumus, kas neiekļaus prezidentūras darba kārtībā, tie ir tādi vispārīgi politiski jautājumi. Es, protams, negribu no viņiem izvairīties, bet jūs sapratīsiet, kā pārdoma vēl nav izteikusies par šiem jautājumiem, tādēļ arī šeit sniedz vairāk tādu Beļģijas viedokli un nevis kā pārdomas priekšsēdis. Audīkums, jūs jūtājat par šo oglekļa nodokli. Uh, Es vienmēr esmu par to iestājies, vienmēr gribējis, lai komisija nāk lajā ar savu ziņojumu, lai mēs vismaz varētu zināt, vai tas var būt mums liederīgi vai nē. Mēs zinām, kā viedokļi atšķiras dalību valstīs, un tas ir saistīts ar uh, mūsu tirzniecības, uh, katras dalību valsts komerciālo politiku, tas ir fakts, bet mums ir jāatceras šī vēsturiskā pieeja, uh, vēstu, šī vēsture, tātad šis Uh, ārējais kopīgais tārifs, kas bija ļoti liederīgs, lai varētu kompensēt šo ražošanas atšķirības starp ražoto lauksaimniecības produktiem un importētiem lauksaimniecības produktiem. Tas tika izmantots lai varētu veikt tātad um, šo pielāgošanu. Nu, un tam arī, arī šīm tarifām, oglekļu tarifām varētu būt savas priekšrocības, kas palīdzētu dalību valstīm, kuras būtu visvairāk ir uh, pakļautas uh, šīm riskam un tāpat laikā arī kompensētu mm, citas dalību valsts, lai tur atkal varētu veicināt pētniecību, attīstību un tam līdzīgi. Tās ir debatas, un es nu, nožēloju, ka tās nenotiek tik augstā līmenī, kā to vajadzētu, jo tas būtu labs arī instruments blakus, piemēram, uh, uh, nodoklim par spekulatīviem darījumiem un tam līdzīgi. Tāpat arī jautājums par solidaritāti, fundamentāls jautājums. Šodien, līdz šodienai esam runājuši šo solda, par solidaritātes jautājumu tādā ļoti piesardzīgā veidā, tad ir SOS gāzes mehānisms, lai varētu mēs uh, brīdināt viens otru krīzes gadījumā, kāds notika pagājušajā ziemā. Nu, tas labi darbojas, jā, mēs to izvērtējam ar Krievu partneriem uh, samitā. Un mēs esam visi apmierināti par šo sistēmu, bet nu, tas ir tāds piesardzīgs mehānisms varbūt arī komisāram Otingeram vai arī citiem būtu jāiestājas par to, ka mēs par šo solidaritāti runātu vēl vismaz divās nozareis, par lielajām uh, piegādes infrastruktūrām, par visiem šiem gāzes vadiem. Uh, Un attiecībā arī uz komerciāliem pasākumiem mūsu galvenajiem piegādātājiem. Ja mums tāda nebūs šāda mehānisma, tad, nu, vismaz tā saka daži ekonomisti, mums būs eh, infrastruktūras, kas netiks pietiekami izmantots, mums būs pārāk daudz gāzes vadu no nu, dažādām pusēm. Uh, Un, ja nebūs solidaritātes un koordinācijas, tad mēs būsim uzcēluši infrastruktūras, par to maksās patērētājs, bet 30. un 40. gadā šīs infrastruktūras nebūs pietiekami izmantotas. Lūk. Arī tās ir debats, kuras būtu jāīsteno. Es arī dzirdu jūsu sacīto par Eiropas investīcijas banku. Šeit gan banka, jāteic, ir ļoti uh, uzmanīgi raugās uz lietu attīstību. Uh, administratīvas kontroli par piegādes tarifiem. Lai arī raudzītos, kādā veidā šīs investīcijas var arī rentabilizēt un arī lasot līgumu. Ar jūs nominot attiecībā arī tieši uz piegādes valsts kontroli, jo tāda nebija orientācija līdz šim. Līdz šim tik teikts, ka vajag tātad nošķirt šo piegādi uh, lai nebūtu šī vertikālā integrācija, kāda bija iepriekš, un tad ir nepieciešama regulējums. Uh, tad eh, šis īpašuma jautājums kā tāds netiek vispār uzdots. Eh, pareiz, eh, tas netiek gan liegts, bet tas netiek arī īpaši veicināts. Filozofija ir tāda, kā mums ir jārada konkurence un jākontrolē regulātors starpniecība šī kontrola, bet nav strateģiski pateikts, ka ir nepieciešama valsts kontrola. Nu, ja mēs gribam šīs debats, tad mums tās ir jāsāk no nulles. Jo izskatās, Adīkungs, ka jūs atbalstat šādu nostāju, bet padomē un komisija arī šķiet vēl, nu, ļoti maz to atbalsta. Vai mums ir pārāk daudz strateģisku dokumentu, vai mums ir pārāk daudz finanšu instrumentu? Es nedomāju, jo, kad mēs skatām strateģiskos dokumentus, kāda ir attīstīta Eiropā pēdējā laikā, tad. Um, Šie dokumenti visai konsekventi ir enerģijas klīmēta pakotne, galvenās orientācijas, pēc tam jāraugās, kā mēs nonākam līdz 20. gada mērķim, un tad arī izstrādājam infrastruktūras pakotni infrastruktūrām un 20. gada globālo stratēģiju visiem šiem mērķiem. Un tad uh, arī ir papildus finanšu instrumenti katram projektam. Es nedomāju, ka mēs esam tagad tādā. Um, haosā, ne mums ir globāls priekšstats, mums ir jāraugās, um, kādas būs debats par 50. gadu, lai būtu droši, ka mums vispirms ir ilgtermiņa vīzija, priekšstats un tad uh, mēs varam visu plānot pamazām un pamazām attīstīt nepieciešamos instrumentus infrastruktūrā, pētniecībā, attīstībā, eh, tehnoloģiju izmantošanā un tam līdzīgi, ņemot vērā šo ilgtermiņa mērķi. Ja mums tas izdosies, tad arī mēs saglabāsim eh, mūsu darba konsekvenci. Tādējādi priekšsēdē šķiet, ka esmu atbildējis uz visiem jautājumiem. Darf mich bedanken, Minister. Sirsnīgs paldies, ministra kungs. Arī manu kolēģu vārdā pateicos jums par sniegto informāciju, par atbildēm uz jūsu jautājumiem un vēlreiz paldies arī par labo sadarbību sešu mēnešu laikā. Sveicu arī jūsu kolēģus un vēlu veiksmes turpmākajā darbā. Un die Sitzung ist damit geschlossen. Sēdi pasludina par slēgtu.